Allora, la riunione dei coordinatori. Koordinatoru sanāksme ir beigusies un sanāksmes noslēgumā mēs uzklausījām priekš uh, prezidentūras paziņojumus un uh, apspriedām arī vairākus jautājumus koordinātoru sanāksmē, un es gribu jūs informēt, ka uzklausīšana par Eiropas pilsoņu iniciatīvu notiks 10. aprīlī, un šis, šī informācija tiks izplatīta visiem komitejas deputātiem. Tālāk esam arī precizējuši par Eiropas parlamenta līdzdalību kom, ANO konvencijā par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. un mēs tātad piedalīsimies mūsu komiteja un nodarbinātības komiteja un par laika posmu starp mūsu pilnvartermiņu beigām un jauno sanāksmi koordinātori nolēma lūgt sekretariātam atbildēt uz diviem ielūgumiem, ko esam saņēmuši no Eiropas ombudsmena. Pirmais ir 22. Uh, 24. jūnijā Velsā paredzētā seminārs par Eiropas ombudu un uh, Uh, lūgumrakstu komiteju, un otrs uh, seminārs ir paredzēts uh, Strasbūrā. Tie, kurus interesē šis, šie pasākumi, var pieteikties sekretariātā un būs iespējams doties uz šiem semināriem. Tagad pārējām pie 2013. gada 874 ceturtā lūgumraksta. Es arī informēju uh, par to, ka esam saņēmuši atbildi no Grieķijas uh, prezidentūras uh, par nelegālo imigrāciju un patvēruma politiku. Citu paziņojumu nav vairāk. Un koordinātori nolēma par uh, jautājumu, 13. jautājumu mūsu darba kārtībā pieprasīt veikt pētījumu, lūgt uzdot to mūsu parlamenta dienestiem un pēc tam šā pētījuma rezultātus izskatīt kopā ar lauksaimniecības komiteju un izlēmt par to, vai nepieciešams nosūtīt faktu noskaidrošanas misiju, lai pārbaudītu faktus, kas ir um, uh, aprakstīti šajā lūgumrakstā. Citu paziņojumu par koordinātoru sanāksmi vairāk nav. Tagad pārējām pie nākamās darba kārtības punkta, tātad 874. 2013. gada lūgumraksts, ko iesniedz Gusi Rozela Čači un kam pievienoti 33 pāraksti, un šeit ir runa par Čidičimo slimnīcas slēgšanu Trebizače, Kalabrijas reģionā Itālijā. Šeit ir runa par pilsoņu pamatiesību pārkāpumu, ko izraisīs eh, šis eh, pašvaldības lēmums. lūguma raksta iesniedzēja Čačikundze ir ieradusies kopā ar uh, pilsētas mē, vicemēru un, uh, un es dodu viņai vārdu uz piecām minūtēm. Ero esitante perché prima lo avevo uh, incontrato ne, non leggendo la sua Pirmkārt, es, uh, man nebija informācijas tātad par uh, to, ka Trevizāčes uh, pilsētas mērs arī atrod šeit zālē. Un tagad vārds Čači kundzei. Liels paldies visiem! Šī ir lieliska iespēja mums visiem apspriest pirmo reizi atklāti šo situāciju, uh, iesaistot vietējās uh, pašvaldības un Eiropas uh, institūcijas. Mani sauc Rozela Čači, es uh, ierosināju šo lūgumu rakstu kopā ar pilsētas mēru un citiem atbalstītājiem. Mēs parakstījām šo lūgumu rakstu, mēs pārstāvām trīs tūkstošus uh, uh, iedzīv, Trevizača iedzīvotājus. Uh, esam sagatavojuši PowerPoint prezentāciju, lai sniegtu pārskatu par situāciju, un tagad runāšu tālāk itāļu valodā. Mēs atrodamies katastrofālā situācijā medicīnas aprūpes eh, ziņā šajā mūsu reģionā Uh, budžetā ir pusotra miljārda liels deficīts, tiek slēgtas daudzas slimnīcas, tā skaitā Trebizāče, kur uh, strādāja kopš 1984. gada. Šī slimnīca savulaik tika uzbūvētas, apgādātas ar iekārtām, un tagad tās tiek slēgtas. un arī daudzas citas eh, nesen uzceltas slimnīcas tagad ir pamestas, tukšas, un eh, it, eh, tika šeit ir ieguldīti 14 miljārdi eiro un ir izmantota Eiropas Savienības līdzekļi, un tagad cilvēkiem jādodas uz ārzemēm ārstēties. Trebizačes gadījumā situācija ir vēl sliktāka. Tā ir lauku slimnīca, kura apkalpo desmit pašvaldības ar 50 tūkstošiem iedzīvotāju. Tie ir kalnu reģioni, cilvēkiem ir grūti pārvietoties, it īpaši ziemā. Šeit jūs redzat uh, fotogrāfijā, kāda ir situācija. Pirmās palīdzības tuvākais punkts atrodas pusotras stundas brauciena attālumā. Tātad nav nodrošināta pat pirmā ārkārtas palīdzība un pilsoņiem ir jāgaida ātrā palīdzība ļoti ilgi un ir pat uh, bijuši nāves gadījumi, ko ir izraisījusi palīdzības uh, kavēšanās. No ekonomikas viedokla, viedokļa Trebizača slimnīca slēgšana arī rada lielus zaudējumus vietējai ekonomikai. Eh, 2010. gadā tie ir 9 miljoni eiro Eh, šie pamatpakalpojumi tiek nodrošināti kaimiņu reģionā. Kaut gan patiesībā šie pakalpojumi būtu katram jāsniedz, katram reģionam būtu jāsniedz saviem iedzīvotājiem. Mēs eh, jūnijā iesniedzām šo lūgumu rakstu mēs vērsāmies pie Eiropas Savienības pēc palīdzības, jo Eiropas Savienība garantē veselības aprūpi visiem iedzīvotājiem, un Eiropas Savienības pamatiesību hartā ir uh, 35. pantā ierakstīts, ka visām personām ir tiesības uz profilaktisko aprūpi, medicīnas aprūpi saskaņā ar uh, dalību valsts eh, nos, eh, nosacījumiem un normām ir garantēta arī veselības aizsardzība. Un uh, Eh, ir eh, jāatbalsta dalību valstu veselības aprūpas politika, lai eh, to nostiprinātu. Ir arī jāveic uz izdevumu kontroli, lai novērstu līdzekļu neliederīgu izmantošanu. Protams, tas viss ir jāskata subsidiaritātes kontekstā. Eiropas Savienība tiešā veidā neorganizē veselības aprūpas pakalpojumus bet nodrošina politisko programmu īstenošanas koordināciju. Un tādēļ mēs varam uzdot jautājumu par Eiropas Savienības atbildību šajā gadījumā. Un lūgumrakstā mēs nosodam veselības aprūpes uh, pārvaldību, uh, jo ne, netiek ievēroti minētie eh, pamatprincipi. Itālija ir uzņēmusies saistības, bet tagad ir tāda tendence, kā pakalpojums sniegšana tiek decentralizēta. Un bieži vien pašvaldības nonāk grūtā situācijā, jo tām ir pilnvaras, uzdevumi un jāņem vērā ir iedzīvotāju prasības. Uh, bet šajā gadījumā minētie principi netika ievēroti. Pašpaldībām tika liekti pat uh, pamata pakalpojumi, nav pat nodrošināta ārkārtas uh, pirmās palīdzības sniegšana. Tāpat nav iespējams veikt ne profilaksi, ne ārstēšanu saprātīgos termiņos. Šis jautājums skar ne tikai vienu reģionu, bet visu Eiropas Savienību kopumā, jo gan angļu, gan vācu turisti arī var nokļūt šajā reģionā, kur nav iespējams saņemt medicīnas palīdzību. E, tā, kā e, katram Eiropas Savienības pilsonim ir nodrošinātas tiesības saņemt palīdzību arī pārrobežu režīmam. un ir uh, ska, noteikts arī, ka atbilstošā direktīva ir jāpārņem uh, katras dalībvalsts uh, tiesību sistēmā, jātransponē, un katram pilsonim ir tiesības saņemt medisko, medicīnisko palīdzību arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Un ja kādā konkrētā teritorijā nav nekādu slimnīcu vai citu medicīnas aprūpas centru, tad šiem pilsoņiem ir jādodas meklēt palīdzību citviet. Es eh, gribu teikt, ka ja Eiropa šodien mūsos neieklausīsies un nerīkosies, Un ja netiks veikta izmeklēšana, lai nodro, noskaidrotu, vai tiešām tiek respektētas cilvēku tiesības saņemt medicīnisko palīdzību, un uh, tad uh, ir runa, kā tiek apšaubīts viss mūsu sociālais modelis, aizbildinoties ar budžeta ierobežojumiem. Uh, cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā, ir pelnījuši arī tiesības uh, uz uh, veselības aprūpi, uz atbilstoši aprīkotām slimnīcām, un ir arī jānodrošina caurskatāmība par to, kā tiek izlietot Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi. Un ir jānodrošina tiešām visiem Eiropas Savienības pilsoņiem tiesības uz veselības aprūpe. Uh, Tagad vārds Heigendorfer kungam no Eiropas komisijas. Does the micro work now? Yes, thank you. Uh, thank you for... Jā, paldies, ka devāt man vārdu. Es gribētu izteikt komisijas viedokli par šo jautājumu, runājot par kompetences par veselības aprūpas jautājumos. Vispirms jūrēs politikas jautājumā 168. pantā, kur ir atrunāta par veselības aprūpu, bet par šo konkrēto jautājumu mēs uzskatām, ka tas ir saistīts ar pasākumiem par medicīnisko palīdzību un līdzekļu piešķiršanu, kas ir saistīts ar septīto punktu šajā pantā, un mēs uzskatām, ka ir skaidri norādīts, ka šajā politikas jautājumā tad tas būtu dalībvalsts kompetents, lai veikt jebkuras finanšu rīcības, lai šajā jautājumā. Otru pāntu, ko jūs minējat, 35. pāntu pamatiesība hartā, tas arī norāda šo principu, kad visus profilaktiskos medicīnas apkalp un tiesības medicīniskai aprūpēji ir regulēts pēc valsts likumdošanas, un tas arī atspoguļo principu, kad tas ir dalība valsts kompetencē. Thank you. Uh... Paldies, Pirilo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Čačī kundzei par iespēju pārunāt nopietnu problēmu, kā jau mēs esam dzirdējuši no komisijas pārstāvi, kas nav Eiropas prezidentūra, bet tā ir milzīga problēma veselības aprūpē Kalabrija rajonā. Viens jautājums, kad nopietnas liela veselības centrs tiek slēgts. Mums ir pārstāvi vietējie, no vietējās valdības, kas grib paskaidrot, cik mēs stipri atbalstam šo priekšlikumu. Čāčī kundze iepriekš iesniedz lūgumu rakstu, bet mēs saņēmām negatīvu atsauksmi no komisijas, bet vismaz problēmas tiek pārunāts, vismaz problēmas, kas ir Kalābrijā, un priekšsēdētāji arī zina par šo problēmu. Mums ir jās, jānosūta stingrs vēstījums Kalābrijas iedzīvotājiem, ka tā ir problēma, ko ir, ar kuru ir jānodarbojas dalībvalsts un reģions. Mēs spēlēsim galveno lomu. Risināt šo problēmu. Un es uzskatu, ka paziņojums no priekšsēdētājs būtu ļoti izpalīdzīgs. Mēs redzam, ka šīs komitejas priekšsēdētāji uzklaus mūsu un viņi ir arī apsiprinājusi lūgumraksts no Čāčī kundzes, kas ir ļoti nopietns iemesls izklāstījusi. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Jā, mēs esam uzklausījuši lūgumrakstu iesniedzējus un komisiju, un te ir vecais, vecā dziesma, kas ir atbildīgs un kam ir jāatrod risinājums. Man interesē situācijas raksturojums un te ir arī reģionālā valdība, kas ir atbildīga. Tātad reģionālā valdība komisijai vajadzētu lūgt reģionālai valdībai, lai paskaidro savu situācijas vērtējumu, bet situācija, kad slimnīca tiek slēgta, Tas nozīmē, ka pilsoņiem nav tiesības profilaktiskai aprūpei, bet es gribētu skaidrību un es gribētu uzklausīt atbildi no reģiona, un līdz tam laikam mēs, mums vajadzētu atstāt lūgumu rakstu atvērtu. Es gribu pateikties kolēģim, ja neviens cits nevēlas izteikties, tad es izmantošu iespēju atkārtot jēdzienu, kas bieži nonāk šajā komitejā. Mums ir procedūras, kas mums ir jāieseko par lūgumu rakstu iesniegumu. Mums ir noteikumi, kurus mums jāievēro, bet tas arī dod iespēju diezgan plaši interpretēt tos noteikumus, jo šī komiteja ir kompetenta uzklausīt pilsoņu bažas par jebkuru jautājumu, kur Eiropas Savienība ir kompetenta. Tātad mēs uzklausam nosodījumu cilvēku tiesībai, tiesībām uz veselību. Tā ir tiesība, ko norāda pamat tiesību harta Un šajā jautājumā, šajā likumdošanas iestādē, komisija ir lēmusi vadošo lomu, jo pamatiesība hārte ir transponēta kā līgums šajos gados ar Lisabonas līgumu. Tas ir kļuvis par līgumu sastāvdaļu, un tātad mēs esam atvēruši durvis plašākai komitejai, un, ja runā par šo komiteju, tad vai nu šajos gados vai nākotnē. Visbeidzot, ir viedoklis no Eiropas komisijas, kas daudzos gadījumos atsaka, vismaz kā mēs to uzskatām, atsaka pilnu subsidiarietu subsidiaritātes principu abos virzienos, jo, ja ir patiesība, ka šis princips saka, ka atbildes ir jādod pilsoņiem no iestādes, kas ir vistuvāk viņiem, bet ja nav saskaņotības starp šīm iestādēm, tad ir jāvirzā, jāvēršās pie nākošā līmeņa, lai atrast pietiekamu Atbildi pilsoņiem. Ja mēs esam šeit, lai neatstātu cieņu pret cilvēktiesību normām, tas ir jautājums par pamattiesībām. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu pieņemt šo priekšlikumu, kā mēs esam to darījuši arī citreiz, rakstīt Kalabrijas reģionam un jautāt, vai viņi varētu sniegt savu situācijas vērtējumu, kas te tiek nosodīt un nosūtīt arī nacionālai valdībai, uzzināt, kas ir radījis tādu nērtību valsts reģionā, kam valstī, kam vajadzētu rūpēties par saviem pilsoņiem. Es nezinu, vai līguma raksts iesniedzēji grib kaut ko vēl piebilst, jā, jā, tad jums ir viena minūte atbildēt. Es neesmu pārsteigta, ka pēc šīs diskusijas šī komiteja grib pieņemt mūsu priekšlikumu, jo komiteja ir balstīta uz Eiropas pieeju vajadzētu nodrošināt atbildības sabiedrības modelim. No vienas puses saprotu, kad mēs sagaidījām, kad lūgumraksts tiks slēgts, bet pretēji, tieši pretēji mēs redzam, kad ir vairāk vēl cerību mūsu reģionam, jo Eiropa ir parādījusi, kad viņi grib pietuvināties sociālam līmenim. Tā tad ir ļoti interesanti uzskatīt, kad ir vēl viens solis spērt uz priekšu un kad es gribu pateikties lūgumraks iesniedzējai, lūgumraks paliek atvērts un mēs iejauksimies ar vietējām iestādēm un reģionu un valsts nacionālām iestādēm, lai izsekot sūdzības, ko ir izteikuši pilsoņi. Un tad administratīvās procedūras tiks nodot komisijai. Tātad ejam tālāk pie nākošā darba kārtības punkta, tas ir 18. 18. darba kārtības jautājums. Lūgumraksts 0319 no 2013. gada, ko ir iesnieguši Alessandro Čamburondo, kas ir asociācija tīkla pārstāvs Kastel Voltumo, par vides noziegumiem Kastovotulmo reģionā. Lūgumraks iesniedzējs nav klāt, bet ir nosūtījis dokumentu, kur ir detaļas par šo jautājumu. Un tas ir ticis izplatīts komitejas locekļiem. Tagad došu vārdu Žilpalajo kungam no Eiropas komisijas le, le crime, les crimes environnementaux. Vides uh, noziegumi uh, ir tiešām uh, nopietna problēma Eiropas Savienībā. Uh, tie vides noziegumi tiek uzskatīti par nopietniem noziegumiem, un šis apdraudējums kļūst arvien nopietnāks. Politiskais cikls cīņā pret uh, smagiem un organizētiem noziegumiem no jauna ir definēts laika posmam no 2014. līdz 2017. gadam un ir paredzēts Eiropas Savienībā piešķirt atbilstošu finansējumu šāda veida projektiem. Uh, atbildot uz konkrēto jautājumu, kas ir uh, uzdot šajā lūguma rakstā Komisija var konstatēt, ka dalību valstīm ir pienākums īstenot Eiropas Savienības tiesību aktus attiecībā cīņā pret organizēto noziedzību un konkrēti vides noziegumiem. Un ir paredzēti sodi par šādiem noziegumiem un arī par uh, likumdošanas pārkāpumiem, 2008. gada ietvar likumdošana un 2009. gada vides aizsardzības direktīva paredz kriminālu sodus par šādiem nodarījumiem. Tie ir sākotnējie komentāri, ko mēs vēlējāmies paust par šo jautājumu. Grazie alla komisione. Paldies komisijai. Jūs esat parādījuši ietvaru un principus, bet tas nedod mums atbildi pilsoņiem, kas ir iesnieguši šo lūgumu rakstu. Äh, Jā, es gribētu šeit konstatēt divus fenomenus. Pirmkārtām lūguma rakstiesniedzējs sūdzas par kaitējumu videi, uh, viņa apkārtējā vidē, un es īsti gribētu saprast, kāda ir šī situācija. Briselē parasti komisāri, komisija atbilda, bet eh, faktus mēs tā reāli nezinām. Vai šeit ir kādi mērījumi vai rādītāji, vai varbūt ir veiktas analīzes. Pirmkārt, mums būtu jākonstatē, kādi ir konkrētie fakti. Un otrais ir pārmetumi. Uh, Arī tos nevar izvērtēt, vai šeit patiešām pastāv kaitējums videi vai nē. Būtu vismaz jāveic mērījumi. Parasti arī valsts iestādēm ir pienākums konstatēt eh, kaitējuma videi apmērus. Otrā daļa - vai komisija ir mēģinājusi sniegt atbildi? Tāpat arī eh, šeit tiek runāts par organizēto noziedzību un nelegālo imigrāciju. Tā ir tāda uh, otra medaļas puse. Es uh, saprotu, ka tad, kad uh, reģionālās iestādes konstatē kaitējumu videi, tad ir jārīkojas. Uzskatu, ka komisijas bija, atbilde bija par īsu un līdz ar to neapmierinošu. Kādi tad ir secinājumi? Vai viss tagad ir kārtībā? Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs mums nerakstītu, ja viss būtu kārtībā. Nu jā, vienīgais, ko gribu teikt, man šī atbildi nešķiet apmierinoša. Eh, eh, es arī gribētu piebilst, kas izraisa, kas šī lūgumraksta izraisa jautājumu, ka šis reģions atrodas lielākais kanalizācijas sistēma Eiropā. Komisija ir paskaidrojusi, kad ir pamests, jeb ir atmests vietējais plāns par atkritumu izvešanu, tas ir darīt zināms Eiropas komisijai, un ir arī sankcijas izteikti Itālijai, tā kā ir iepriekšējie fakti, kas vajadzētu stimulēt citādu atbildi no komisijas puses, runājot par faktiem, kas šeit parādās. Bet to, ko komisijas pārstāvs minēja šodien, es gribētu jautāt, vai ir līdzekļi iejaukties pret šī noziedzību vilni it sevišķi, ja ir runa par vides noziegumiem. Itālija ir noteikti prasījusi Eiropas līdzekļus, vai ir Eiropas līdzekļi, vai ir Eiropas līdzekļi pieejami, lai uzlabot kanalizācijas sistēmas, dažas, kuras vajadzētu slēgt, jo viņi nav saskaņā ar Eiropas standartiem, uh, un ar valsts likumdošanu, kas ir transponēta. Līdzekļi ir piešķirti, bet nav nekas darīts. Ir vēlreiz iespēja piekļūt pie veselības aprūpu, un tas nav pietiekami atrunāts. Šajā gadījumā komisija uzskata, ka tas ir dalībvalsts kompetencija, un lielāku pāraudzības loma nevajadzētu tikt piešķirt komisijai. Es par to brīnos, un es gribētu zināt, vai tā patreiz arī ir. Pēter Jārlūdzu. Jā, šis pēdējais izteikums priekšsēdētājs kundze man liek domāt par to, ka, ja jau ir tērēta Eiropas eh, Savienības nauda, varbūt vajadzētu šeit darboties arī budžeta kontrolas komitejai. Vajadzētu paskatīties, vai šeit nav tiešām jāveic kādi darbi budžeta kontrolas komitejai. Būtu jāpaskatās, vai šī nauda ir iztērēta tā, kā tas bija plānots. Katru reizi, kad tiek tērēta Eiropas Savienības nauda, mēs varam iesaistīt Eiropas parlamenta budžeta kontrolas komiteju. Varbūt mēs varētu to atzīmēt protokolā attiecībā uz komisijas atbildi. Grazie. Mr. Pel Paldies. Palājo kungs. Thank you, Mrs. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājumi par konkrētām programmām ar kurām cīnīties ar vides noziegumiem. Es zinu, ka no jaunā finanšu perspektīva un ar 2014. gadu finanšu gadā tiks veltīts konkrēti līdzekļi šajā jautājumā. Tas ir jauna tematika Eiropas Savienības līmenī cīnīties ar organizēto noziedzību iekšējā policijai būs līdzekļi piešķirt, lai cīnīties ar vidas noziegumiem. Par otru jautājumu, un es no iekšlietu sektoru runāju, ir taisnība, ka dalībvalsts, ieskaitot Itālijā, ir pienākums pēc jaunās likumdošanās cīnīties ar nopietnām vidas noziegumiem un ar nopietnām sankcijām. Bet tanīpat laikā šī Eiropas Savienības likumdošana ne, neatrunā, kā piešķirt šīs, šīs sodas un iz, kā izpildīt šos likumdošanas. Tātad mums ir jāsaprot, kāds ir ierobežojumi Eiropas akī patreizajā stāvoklī. Un Eiropas komisija nevar risināt atsevišķus gadījumus, kā piemēram šo, ko mēs tagad atrunājam. Labi, es gribētu pateikties komisijai, kaut gan viņu atbildes nav tādā līmenī, ko pieprasa jautājumi, bet es domāju, šo lūgumu rakstu varētu atstāt atvērtu un lūgt Eiropas komisijai, ne tikai Eiropas komisijai, sagādāt labākas atbildes pēc pierādījuma, kas mums ir sagādāt, bet dot mums rakstisku atbildi un arī lūgt budžeta kontrolas komitejai lai atbalstītu Jārkungu priekšlikumu, lai apstiprinātu, cik Eiropas Savienības līdzekļi tik piešķirt dalībvalstīm vajadzībām, kas ir atrunāts šajā lūgumrakstā, un it sevišķi, kā šos, šie līdzekļi tika iztērēti. Un vai kādi pasākumi ir veikti, lai uzlabotu situāciju. Tātad atstājam šo lūgumu rakstu atvērt, sakam paldies pilsoņiem, kas ir uzrunājuši mūsu pārstāvētās iestādes, lai viņu tiesības tiktu ievērotas. Un tagad ejam tālāk pie nākošā lūguma raksta, kas ir 304 2013, ko ir iesniedzis Lorenzo Fontana, kam kas ir šeit, piedodas, viņi nebija ievērojis. Atvainojos, saka priekšsēdētāji, es nebiju viņu ievērojis. Nu, lūdzu, mūsu Fontāna kungs, es dodu viņam vārdu uz piecām minūtēm, iepazīstināt mūs ar lūgumu rakstu. Jā, atvainojos, es esmu druski īsa. Šī lūgumraksts, ko es esmu iesniedzis, ir saistīts ar situāciju cietumu sistēmā, ieslodzījumu sistēmā, ko daudz ir ievērojuši Eiropas Savienībā, kur ir daudz problēmas, jo ir pārpildīts. Protams, tā kā cietumi ir pārslogoti, tad cietumnieku tiesības arī tiek pārkāptas. Lūgumraksts, ko iesniedzu komitejā, uzskata, ka vajadzētu citu valstu pilsoņus, kas ir izdarījuši noziegumu citā valstī, nosūtīt atpakaļ uz savu izcelsmes valti, un tas arī atrisināt cieņas jautājumu, jo viņi būtu tuvāk savai māju vietai, un tad šī, šie cilvēki arī saņem zināmas priekšrocības. Mums ir jārunā par diviem ietvariem, par starp Eiropas ietvaru, bet mums arī jāskatās uz attiecībām starp Eiropu un trešajām valstīm. Dažās valstīs, dažas valstis ir sākuši ieviest šādus, šādu rīcību, un mēs uzskatām, kad Eiropai vajadzētu būt kaut, kādi, kaut kādas regulas šajā jautājumā, kas būtu daudz stingrāks nekā atsevišķās dalībvalstīs. Šis, šis lūguma raksts varētu risināt šo problēmu, jo dažās dalībvalstīs dažas valsts cenšas risināt pārslogoto cietumu problēmu, īstenojot procedūras, kas notiek tikai dažus mēnešus, un tad situācija atgriežas vecās sliedēs. Šie ir jautājumi, par ko mēs runājam šajā lūgumrakstā, un es ceru, ka to pieņems un ka būs vēl kaut kādas regulas. Paldies, Fontāna kungs! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Česko Benezer. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos uh, teikt uh, deputātam, ka vajadzētu paskatīties uz uh, pamatlēmumu, kas tika pieņemts 2008. gadā, un kur ir runa par to, ka notiesāti cietumnieki ir jānosūta atpakaļ uz savu izcelsmes valsti vai uz pastāvīgās dzīvesvietas valsti Cietumsodi ir saistīti ar konkrētās personas sociālo rehabilitāciju. Šis pamatlēmums paredz iespēju nosūtīšanai pat bez notiesātās personas piekrišanas. Un tas notiek šādos gadījumos. Pirmkārt, notiesātajai personai jābūt izpildošās valsts pilsonim, un viņam ir arī jādzīvo šajā valstī, lai viņu varētu nosūtīt uz turieni pēc viņa piekrišanas. Otra iespēja nosūtīt personu bez viņa piekrišanas ir tad, ja cilvēks jebkurā ja gadījumā tiks deportēts uz šo valsti pēc atbrīvošanas. Un pēdējā iespēja nosūtīšanai bez piekrišanas ir tad, ja cilvēks pats jau ir aizbēdzis atpakaļ uz savu izcelsmes valsti. Tas viss parādās pamatlēmumu sestajā pāntā. Taču šis eh, pamatlēmums vēl nav īstenots visās dalībvalstīs, neskatoties uz to, ka īstenošanas datums beidzās jau 2011. gada 5. decembrī. Pašlaik 18 dalībvalstis ir īstenojušas eh, pamatlēmumu. Komisija ir pieņēmusi ziņojumu par šī pamatlēmuma īstenošanu. Tas notika šī gada uh, eh, 5. februārī. Cik tālu abas nosūtīšanā iesaistītās dalībvalstis nav transponējušas šo pamatlēmumu, esošie tiesiskie instrumenti attiecībās ietemnieku nosūtīšana vēl ar vien darbojas. Tātad 1983. daļa konvencija un uh, 1997. gada papildu protokols. Šajā papildu protokolā tiek paredzēti daži gadījumi, kad nosūtīšana var notikt bez notiesātās personas piekrišanas. Šīs papildu protokols ir ratificēts 36 eh, valstīs, tā skaitā lielākajā daļā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Cietumnieku nosūtīšana ar trešajām valstīm parasti notiek saskaņā ar divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem, ko noslēdz pašas dalība valstis, vai arī, eh, kas tiek noslēgtas sas saskaņā ar 1983. gada Eiropas padomes konvenciju vai tās papildu protokolu. Attiecībā uz konvenciju pašlaik 64 valstis ir dalībvalstis. Es gribētu noslēgumā teikt, ka gan 2008. gada 9 09 eh, pamatlēmums, kā arī 1983. gada Eiropas padomas konvencija un tās papildu protokols jau pieļauj uh, gadījumus, kad notiesāti uh, Cietumnieki var tikt nosūtīti atpakaļ uz savu izcelsmes valsti, un šī nosūtīšana var notikt bez personas piekrišanas. Taču šajā gadījumā e, nevajadzētu notikt automātiskai nosūtīšanai, lai cietumnieki varētu e, izciest cietumsodu izcelsmes valstī. Jebkurā gadījumā vajadzētu nodrošināt arī e, kompensāciju šiem cilvēkiem, ja viņi nepiekrīt nosūtīšanai. Grazie, ci sono interventi. Liels paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Fontānas kundze. Kungs. Es gribētu pateikties komisijai, bet šeit problēma ir tāda, ka tikai divpusēji nolīgumi var pastāvēt, un bieži vien šie nolīgumi ir ļoti atšķirīgi dažādās valstīs. Protams, ka ir ļoti saprātīgi noslēgt divpusējus nolīgumus, bet no Eiropas viedokļa, vispārējā Eiropas līmenī, vajadzētu nodrošināt Eiropas politiku. Un tāpat arī šādai politikai vajadzētu darboties attiecībās trešajām valstīm tā, lai varētu pastāvēt uh, līgumu attiecības. Es uzskatu, ka regulai vajadzētu būt visu līgumu pamatā, ja tādi tiek slēgti ar trešajām valstīm. Es gribētu zināt, vai šo lūgumrakstu varētu atstāt atklātu. Un varbūt komisija varētu sagatavot rakstisku ziņojumu, uz kuru mēs pēc tam varētu atbildēt, lai paskatītos, vai pastāv vēl kādi nosacījumi, ko varētu izveidot attiecībā uz šo uh, regulu. Tāpat arī ir arī dalībvalstis, kas nav parakstījušas pamatlēmumu un līdz ar to iespējams iepaliek aiz citām valstīm. Pēters Jārs. Mikrofons nav ieslēgts. Ja es pareizi sapratu, lūgumraksts iesniedzēju, tad viņš vēlas, lai uh, pas, tiktu pieņemta regula, jo šis pamatlēmums netiek eh, pietiekami labi īstenots, ko ir apstiprinājusi arī komisija. Tāpat arī tiek minēts, ka pastāv ļoti daudz divpusēju nolīgumu Eiropas Savienības ietveros starp dalību valstīm. Atbildīgā komiteja visticamāk ir juridiskā komiteja, un tai ir lūgt sagatavot atzinumu. Uh, un tai vajadzētu arī paskaidrot, vai tās prāt ir vajadzīga regula vai nē. Tātad, vai mēs vēlamies šādas netiešas pieteikšanas tiesības? Tātad mums vajadzētu saprast, vai Eiropas parlaments arī uzskata, ka ir vajadzīgs tiesisks risinājums, un šeit mums būtu vajadzīgs specializētās komitejas atzinums. Es neesmu jurists, un es nezinu, vai tas ir vajadzīgs vai nē, vai mums pietiktu tikai ar pamatlēmumu īstenošanu, un vai tas vispār ir iespējams, jo it kā jau visiem ir pienākums to īstenot, bet visi to nemaz nedara. Tāpat arī, kā jau norādīja lūgumraksta iesniedzējs, ja šeit ir runa par Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad iespējams visticamāk šeit būtu vajadzīga regula. Nu jā, mums vajadzētu konsultēties šeit ar specializēto komiteju. Gribētu piebilst citas starpā, ka Lībe komiteja ir nosūtījusi delegāciju uz Itāliju. Tas notika pagājuši nedēļa. Un tas tika darīts, jo īpaši, lai risinātu jautājumus, kas ir parādījušies šī lūgumraksta sakarā. Jāra kungs mums pastāstīs par šo misiju 10. aprīlī. Attiecībā uz šīs Lībe komitejas misiju Mums vajadzētu atstāt šo lūgumu rakstu atklātu, un atkarībā no informācijas, ko mēs saņemsim no Libi komitejas, un atkarībā no tā, vai tiks iesniegta rakstiska atbild no komisijas, mēs varēsim izvērtēt, kas mums būtu darāms. Gribētu teikt, ka ir redzams, ļoti skaidri redzams tas, ka Itālija neievēro pamatlēmumu, ja Itāliju salīdzina ar citām dalībvalstīm. Tāpat arī netiek īstenota regula. Šis jau ir sākuma punkts, kas mums liek aicināt Eiropas komisiju iejaukties. Itālijas gadījumā un arī daudz citu valstu gadījumā Itālija ir saņēmusi brīdinājums no šīm institūcijām, un es uzskatu, ka pilsoņi, neskatoties uz to, vai viņi atrodas cietumā savā izcelsmes valstī vai citur, nav nekāda labuma no uh, kaut kādām vēstulēm. Ir uh, jānodrošina kaut kas vairāk, lai uzlabotu viņu situāciju. Es gribētu pateikties Fontānas kungām par šī lūguma rakstiesniegšanu. Ja mūsu biedri deputāti iesniedz Eh, šādus lūgumrakstus, tad uzskatu, ka šiem lūgumrakstiem un arī mūsu komitejai tiek piešķirts daudz lielāks svars un nozīme. Paldies, un paldies arī pilsoņiem, kas jūs atbalsta šī lūgumraksta iesniegšanā. Tas nozīmē, ka varam mm, noslēgt šie darba kārtības punktu, un tagad pievērsīsimies 0357 eh, nu, lūgumrakstam, ko ir iesniedzis eh, Francijas pilsonis, kurš nav ieradies bet viņu pārstāvēs mūsu uh, kolēģis, kolēģi Beljiekundze. E. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Līguma raksta iesniedzēji nevarēja pie mums šobrīd ierasties un par to iepriekš atvainojas un lūdzu nolasīt šādu paziņojumu, ko uzrakstīs Jānis Florī un pārējie līguma raksta autori. 2014. Uh, gada aprīlī uh, ir uh, atbildīgai personai jāiesniedz um, ziņojums uh, uh rūpniecības uh, sakārtošanas ministram 20. Uh, 6 no 29 uh, ir pieprasījuši likvidēt uh, šos krājumus un lai gan pastāv risks, ka varētu tikt piesūt, piesārņoti gruntsūdeņi, bet tiek apgalvots, ka tas nekādā veidā nepārsniegšot pieļaujamās normas, bet kā var zināt, kas notiks pēc 200-300 gadiem. Tātad 56% Uh, dzīvesudraba piesārņojuma šajās uh, atkritumu izgāstuvē uh, ar neefektīviem aizsardzības pasākumiem noteikti novedīs pie tā, ka šīs skaitīgās vielas varētu iekļūt ūdens, gruntsūdeņos. Un uh, Uh, tas ir pretrunā ar ūdens uh, direktīvu uh, un Eh, tāpat ir eh, šajā direktīvā noteikts, ka jāaizsargā ne tikai ūdens krājumi, bet arī ūdens ekosistēmas un vide un jānodrošina ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošana. Tas pat arī būtu pretrunā ar 174. līgumu pantu par eh, ilgtspējīgu ilgtspējīgu attīstību un uh, piesardzības principu īstenošanu. Un ir uh, jāiesteno uh, arī princips, ka piesārņotājs maksā. Francijas valdība ir jāatgādina, ka jāpieņem spēcīgs uh, politisks lēmums, lai nodrošinātu uh, dzeramā ūdens uh, krājumus šā reģiona iedzīvotājiem. Paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvim. Liels paldies! Un paldies priekšādātāji! Es varu atkārtot komentārus, ko Eiropas komisija izteica jau agrāk Mūsu iepriekšējā paziņojumā mēs um, atsaucāmies uz um, atkritumu izkāstuvi direktīvu, kas attiecas uz uh, šādām izkāstuvēm un kur ir jāņem vērā dažādas prasības. Galīgais lēmums par um, izkāstuvis um, veidošanas atļauju un atrašanās vietu ir jāpieņem dalībvalsts atbildīgajām varas iestādēm. Uh, Tas pats attiecas arī uz ūdens pamatdirektīvu un uz uh, gruntsūdeņu direktīvu, kuru mērķis ir mm, vērsties pret uh, gruntsūdeņu pasliktināšanos un uh, gruntsūdeņu status uzlabošanu līdz 2015. gadam. Francijas varas iestādes ir transponējušas šos tiesību aktus un ir arī ieviesušas upju basēnu pārvaldības plānus. Tas ir darīts laikā, pēc eh, diezgan plašām publiskajām konsultācijām. Saskaņā ar komisijai iesniegto informāciju Francijas varas iestādes ļoti labi apzinās problēmas un tās gatavojas ieviest pasākumus, lai sasniegtu direktīvas mērķus un arī lai uzlabotu situāciju šajā gadījumā. Pasākumi kāda ir jāveic, par tiem lēmumu pieņem dalībvalstis un atbildīgās varas iestādes valstīs. Tas nav komisijas kompetencē. Komisijai arī nav iesniegti pierādījumi, ka varas iestāžu veiktie pasākumi neļautu sasniegt augstāk minēto direktīvu mērķus. Paldies! Eh, Paldies! Vai ir kāds, kas vēlas izteikties par šo jautājumu? Jā, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es, kundze, es, ne, priekšsēdētāja kungs, jo es neredzēju, ka mūsu priekšsēdētāja ir aizgājusi. Nu jā, tādēļ jūtos tik pārsteigta. Kaut gan es uzmanīgi klausījos komisijas teiktajā, ra, rakstīju piezīmes, pacēlu galvu un biju pārsteigta. Tātad eh, labdien un eh, pateicos, ka devāt man vārdu. Pēc eh, tam, kad es iepazinos ar lūguma rakstu, gribu paust savu viedokli, jo esmu ievēlēta no tā reģiona, ko skar šīs atkrituma izgāstuves izveide. Eh, jūs noteikti jutāt eh, šajā lūguma raksta autoru paziņojuma vilšanos, ko pauž pilsoņi un sabiedriskās organizācijas, jo viņi cīnās jau gadiem ilgi, jau vairāk nekā desmit gadus, un viņiem radies iespējas, ka viņos neviens neieklausās viņi pauž savu neusticību šā uzņēmuma vadītājām, kurš pēc viņu domām eh, liek šķēršļus debašu organizēšanai. Un arī Francijas valdības iestādes jau desmit gadus novilcina šo jautājumu, nerīkojas un um, vairums uh, to pilsoņus, ko šis jautājums attiecas, uzskata, ka netiek darīts pietiekami daudz, izņemot varbūt šos um, šā uzņēmuma darbiniekus. Visas šīs konsultācijas un zanāksmes, kas notiek, kas izraisa diezgan lielu aktivitāti, pēdējā sanāksmē piedalījās 500 cilvēki, uz to arī norāda uh, lūguma raksta autori, notiek tātad konsultācijas, bet uh, pilsoņi, sabiedriskās organizācijas, lūguma rakstā iesniedzēji jūt, ka viss jau ir nolēmts patiesībā iepriekš. Ir piedāvāti vairāki scenāriji, bet uh, nav nekad paredzēts uh, tāds scenārijs, ka šie atkritumi tiktu pilnībā uh, aizvākti un likvidēti. Un uh, ka šis pilnīga, pilnīgās, šis maksimālais scenārijs netiek izvērtēts, kaut gan tas it kā esot iespējams. Eksperti, kuri ir ierosinājuši daļēju risinājumu, paši atzīst, ka pastāv zināms risks, ka aizsarg pasākumi varētu izrādīties nepietiekami un tā tālāk. Es uh, šo, mēs tikāmies ar šiem lūgumrakstu autoriem 2013. gada janvārī, un es pateicos, ka mēs vēlreiz pievēršamies šiem lūgumrakstam, skatot um, ūdens uh, apgādes jautājums varbūt nedaudz no cita skatu punkta. Jāsaka tomēr, ka mūsu, tas, ka mūsu komiteja izskatīja šo lūgumu rakstu, rosināja Francijas varas iestādes organizēt plašākas konsultācijas un lūgumraksta autori vēlas, lai šis lūgumraksts tiktu paturēts atvērts Un tādēļ viņi pie mums vēršas vēlreiz, jo tiek gaidīti konsultāciju, sabiedrisko konsultāciju rezultāti, un viņi rēķinās ar mūsu atbalstu Eiropas parlamentā, lai mēs uh, vēlreiz pieprasītu, lai pilnībā tiktu izvesti šie atkritumi. Vēlreiz tiktu uzdots jautājums Francijas valdībai, uh, par to, ka lēmums par tikai dzīvesudrabu saturošo mm, atkritumu izvešanu nav neatbilst vides aizsardzības prasībām, jo tiek apdraudēti lielākie uh, dzeramā ūdens krājumi Eiropā. Un patiesībā vienīgais risinājums būtu pilnīga šo uh, Uh, atkritumu izvešana, kas nodrošinātu ūdens resursu aizsardzību. Protams, tas maksātu dārgi, bet cik mums izmaksātu neatgriezeniska šo ūdens resursu piesārņošana? Un mūsu komitejai būtu jāpieņem šāds lēmums. No vienas puses jāuzstāj, lai Eiropas komisija izvērstu savu pētījumu, izmeklēšanu par vides apdraudējumu, par pārobežu riskiem, e, ko rāda šī atkrituma izgāsto Elzasā. Tāpat mūsu komitejai vajadzētu tieši vērsties. Tā mēs darām reti, bet šis jautājums ir pietiekami svarīgs. Tātad mūsu lūgumrakstu komitejai būtu tieši jāvēršas pie vides ministra vēlreiz pieprasot, izvērtēt uh, iespēju izvākt uh, atkritumus no šīs uh, izgāstuves un tāpat uzņēmuma vadībai arī vajadzētu prasīt šo jautājumu vēlreiz izskatīt, un varbūt mūsu komitejai būtu jāprasa, lai viņi uzņemas lielāku atbildību vidas aizsardzības jomā un padomātu par to, kā pilnībā izvest um, at, uh, bīstamos atkritumus no šīs, uh, šī atkrituma poligona. Liels paldies! Eh, jā, es eh, tiešām žēl, ka jūs neredzējāt, kā es ienācu zālē, bet es biju šeit, un eh, no otras puses ļoti labi, ka jūs ar tādu lielu interesi sekojāt šim lūgumrakstam un komisijas teiktajam. Un... Vai vēl kāds vēlas izteikties par šā jautājumu? Ja jums šķiet, ka. Um viss ir kārtībā, tad uzskatīsim, ka šis lūgums paliek atklāts, kā teica Biljē Konze. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Darba metodes lūgumrakstu, darb, uh, lūgumrakstu komitejā. Tas ir 21. darba kārtības punkts. Domāju, ka tagad varētu dot vārdu ikvienam, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Un pēc tam būs arī debates, kuram ir kas sakāms par lūgumstu komitejas darba metodēm. E, Pīter, Margaret, Margaret. Margareta. Lūdzu. Jūs varat izteikties pirmā, pēc tam Pēters. Es runāšu angļu valodā, jo it kā esmu pieņēmis lēmumu runāt šeit vairāk dāņu valodā, bet eh, neskatoties uz to runāšu angliski. Here... Lielas paldies par darbu, lielas paldies arī par eh, rekomendācijām. Es uzskatu, ka uh, mums vajag atzīt, ka dažkārt mums lūguma rakstu ir pārāk daudz, un līdz ar to mēs tā kā nosmokam. Pat ja mēs varētu paveikt labu darbu, mums vairs nav vajadzīgo līdzekļu, lai atrisinātu uh, šos uzdevumus. Mums ir vajadzīgs vairāk resursu sekretariātā, lai sekretariāts labāk varētu darboties. To vajadzētu skaidri norādīt. Mēs nevaram pilsoņiem Eiropā teikt, ka mēs labprāt viņus uzņemsim un uzklausīsim, un ka pret viņiem attieksies godīgi un taisnīgi, ja mūsu resursi arvien samazinās. Es domāju, ka šai būtu jābūt ļoti skaidrai ziņai jaunajam sasaukumam. Viņiem to vajadzētu apzināties. Varbūt Deivids manī varētu izlabot, bet man šķiet, ka mēs esam vienīgā komiteja, kas nav saņēmusi papildu resursus. Šķiet, ka pārējās visas komitejas tādus saņēma. Tieši tāpēc nav godīgi pret pilsoņiem, ka mēs nevaram godīgi veikt savu darbu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad pašiem sevi kaut kādā no veidā nosodīt un mēģināt atrast gudrākus veidus, kā strādāt. Mums vajadzētu saprast, ka lūgumrakstu iepriekšēja apstrāde ir pats būtiskākais, lai mēs savu darbu varētu veikt labi. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu šo ziņu nodot tālāk nākamajam sasaukumam un komitejai, kas tajā darbosies. Ja Ziemeļu valstīs eh, viņi pēkšņi atklās šo komiteju, nu, gan Dāņiem, gan Zviedriem nav nekāda iespēja šo komiteju atklāt, jo nosaukums šai komitejai šajās valodās ir absolūti absurds, bet ja nu tā notiks, tad šie daudzie lūgumraksti noteikti nenozīmē, ka viss ir slikti. Tā ir vienkārši zīme, ka mums ir aktīvi pilsoņi, un eh, mums vajadzētu nodrošināt pienācīgus darba apstākļus šai komitejai. Paldies, Margareta. Tagad vārds Pēteram. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribētu šeit vispirms atsaukties uz to, kur mēs esam viensprātis. Tāpat kā jūs, es arī jau sen esmu konstatējis, ka lūgumrakstu komiteja ir tā komiteja, kura nodrošina vislabāko, vistiešāko saikni ar pilsoņiem. Šī patiešām ir pilsoņu komiteja. Uh, Pilsoņi, ja vēlas, var vērsties pie mums, un līdz ar to mums ir ļoti liela atbildība. Veids, kā mēs eh, atrasinam šo lūgumrakstu, kā mēs eh, sazināmies ar lūgumrakstu iesniedzēju, norāda arī uz visu Eiropas parlamentu, kādā veidā deputāti kontaktējas ar, deputā, ar, ar pilsoņiem. Pārējās komitejās iespējams tas vispār netiek ņemts vērā. Ja šie elektroniskie lūguma raksti m, mm, kļūst arvien um, plašāki un to paliek arvien vairāk, tad, protams, ka mums vajag, vajadzīgs ir arī papildu personāls šo lūgumu rakstu apstrādē. Nevajadzētu teikt, ka uh, Sekretariāts šeit ir vainīgs, mēs taču šeit organizējam darbu un mums arī vajadzētu uzņemties atbildību. Es arī pastāvu uz to, ka mums ir vajadzīgas arī, vajadzīgi arī tādi lūgumraksti, kas tiek skatīti šeit komitejā. Protams, ka tie aizņemas vairāk laika. Te es runāju par tādiem lūgumrakstiem, kur mēs uzaicinam lūgumrakstu iesniedzējus, kur uh, mēs vedam diskusijas, un parasti šie lūguma raksti paliek atklāti, jo mums ir vajadzīgs vairāk informācijas, dažkārt mēs organizējam faktu vākšanas misijas. Tas viss ir pareizi, bet varbūt mēs varētu šeit strādāt tādā labākā uh, gultnē. Mums vajadzētu varbūt paskatīties, eh, vai nav tāda lūguma raksti, kur mm, lūguma raksti iesniedzēs pie mums vēršas vienkārši, lai saņemtu kādu izziņu. Tā būtu tāda kā iepriekšēja, eh, iepriekšējais jautājums pirms īstā lūguma raksta. Uzskatu, ka arī šeit mums vajadzētu uzņemties vainu, mums vajadzētu argumentēt, kāpēc mēs atstājam lūgumrakstus atklātus, piemēram, mums vajadzētu skaidri norādīt, kāda informācija mums ir pietrūkusi. Tāpat mums vajadzētu arī atzīmēt, ka ir vajadzīgi uzlabojumi. Tos varbūt varētu iekļaut protokolā. Es uzskatu, ka šie uzlabojumi nav nemaz tik milzīgi, piemēram, mums vajadzētu precizēt sekretariāta dokumentus Galvenokārt tas attiecas uz lūgumrakstu komitejas deputātiem. Ja es runāju par reģistrēšanos, tad mums vajadzētu, vajadzētu šeit ņemt vērā, ka prezidentūras ģenerāldirektorāts šeit ir atbildīgs un vienlaicīgi arī ir vēlama cauradzamība, bet mēs nevaram reģistrēt pilnīgi visus lūgumrakstus. Ir arī tādi lūgumraksti, kurus nevajag publiskot. Augins kundze iespējams nav padomājusi par šiem mehānismiem. Šeit tiek runāts par to, ka it kā daži lūgumraksti netiek reģistrēti, jo tos neviens nevēlas virzīt uz priekšu, bet nē, šeit vienkārši ir runa par lūgumrakstiem, kuri vispār nav lūgumraksti, un tāpēc nevajadzētu viņus šeit ielikt visā šajā lielajā mašīnā un tādējādi eh, tērēt eh, daudzas darba stundas un resursus. Nākamais punkts par eh, kompetenci. Es uzskatu, ka pēc reģistrēšanās divu mēnešu laikā deputātiem vajadzētu nākt klajā ar Mm, iesniegumiem un arī vajadzētu saņemt informāciju par to, kad tieši lūgumraksts ir iesniegts. Tās ir mūsu demokrātiskās tiesības. Mēs pēc tam, kā koordinātori, varam arī sniegt iepriekšēju ieteikumu attiecībā uz lūgumraksta pieņemšanu. Es uzskatu, ka sekretariātam vajadzētu šeit veikt sagatavošanas darbu, vajadzētu viņiem apstrādāt šo lūgumrakstu, rakstu Tas ir viņu uzdevums. Protams, mēs esam jau atzīmējuši, ka šeit mums ir vajadzīgs vairāk resursu. Sekretariāts mums tātad sniedz ieteikumu, un tad kopā mēs pieņemam lēmumu, vai mēs šim ieteikumam piekrītam vai nē. Bet es domāju, ka. Bieži vien sekretariāts mums saka, ka lūgumraksts nav uh, pieņemams. Un dažkārt komiteja nepiekrīt, tad mums būtu vajadzīga šeit konsultēšanās, tāds kā dialogs. Taču, ja mēs ļaujam caur, vis, caur visam šim mehānismam, caur visam aparātam iet ļoti daudziem lūgumrakstiem, tad īstenībā mēs šeit zaudējam laiku, un lūgumas tiesniedzējiem līdz ar to ir ilgi jāgaida. Es varbūt iedošu arī Dēvidam šo informāciju protokolam, lai viņš zinātu, ko tad tautas partijas grupa iesaka. Mēs esam arī šeit uzrakstījuši, kas man liekas būtiski, ka vienreiz gadā komitejas deputātiem vajadzētu apmainīties ar viedokļiem ar komisiju par lūgumrakstiem, kas ir noveduši pie uh, pārkāpuma procedūras. Arī šeit mums vajadzētu būt elastīgākiem. Jā, mēs bieži vien uh, cenšamies būt tādi karēvīgi, pieņemam šeit dažādus lēmumus. Jā. Uh, tas ir tāds kā karātavu humors. Bieži vien šķiet, ka komisija vispār mūs neklausās un vienkārši gaida, kad mēs šo lūgumrakstu slēgsim. Bet parasti mm, varbūt arī tā, ka mēs varam uzsākt rakstīt institīvas ziņojumu. Uh, Parasti mēs izsakām kādu priekšlikumu komisijai un komisija nereaģēja pareizi, tad uh, mēs šo jautājumu varam risināt tikai un vienīgi parlamentā. Attiecībā uz ziņojumu sadali Tas ir iekļauts arī atzinumā attiecībā uz faktu vākšanas misijām. Šeit tas ir diezgan um, eh, um, acīm redzami. Gadījumos, kad lūgumraksts komitejai ir jāsniedz atzinums, divu mēnešu laikā šis eh, lūgums ir jāizskata komitejā. Uzskatu, ka mums vajadzētu šeit pašiem uzstādīt sev mērķi. Ja mums ir iesniegts lūgumraksts par atzinumu gatavošanu, tad divus mēnešus vēlāk šis jautājums būtu jāskata šeit komitejā. Un, protams, ņemot vērā debates komitejā, uh, mēs varam tad izvēlēties vienu no vairākām iespējām. Mēs varam slēgt šo lūgumrakstu, varam atstāt to atklātu. Un varu arī piebilst, ja šis lūgumraksts tiek atstāts atklāts, tad mums trīs mēnešu laikā vajadzētu to atkal iekļaut darba kārtībā. Arī šeit vajadzētu izmantot eh, pamatprincipu, ka ja mēs pieņemam šo lēmumu, tad komitejas dalībniekiem vajadzētu arī par šo lēmumu atcerēties. Dažkārt ir tā, ka likumraksts paliek atklāts, bet mm, noteikti tā, ka komitejas salībnieki visi piekrīt šim lēmumam un vienkārši aizmirst par lūgumrakstu. Mums svarīgi ir arī termiņi. Mēs ilgi par to strīdējāmies, mums Strasbūrā bija tāda leģendāra sanāksme, uh, kur mēs ļoti emocionāli par to izteicāmies, kā tad mēs rīkosimies. Es pieturos pie tā, ka mums vajadzētu noteikt pašiem savus termiņus. Protams, šie termiņi attiecas arī uz mums pašiem. Galu galā deputāti arī ir cilvēki un uh, termiņi attiecas uz visiem cilvēkiem. Uh, Tad, kad tiek sagatavota darba kārtība, tad eh, koordinātoru sanāksmē pēc priekšādātāja un koordinātoru piekrišanas vajadzētu sešu nedēļu laikā arī iekļaut šo jautājumu darba kārtībā. Mēs esam vairāk kārt arī mainījuši darba kārtību un ļo, ļoti bieži ir tā, ka bez koordinātoru uh, piekrišanas ir uzaicināts arī lūgumraksts iesniedzējs. Tātad pēc priekšādētāja piekrišanas eh, šie protokoli ir jānosūta arī tālāk eh, komitejas deputātiem. Galu galā deputātiem ir jāzina, kas ir noticis komitejā. Koordinatoru sanāksmes protokols arī pēc priekšādātāja piekrišanas ir jānosūta tālāk noteiktā termiņā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šeit komitejā mainīt procedūras. Nākamais punkts, kas mums ir ļoti svarīgs, e, lūgumraksta nomainīšana no B lūgumraksta kategorijas uz A lūgumraksta kategoriju. Parasti tiek izteikts lūgums tiek izrādīta šāda vēlme sekretariātam, tad sekretariāts sagatavo pirmo redakciju un uh, norāda, kuri B procedūras lūgumraksti būtu jāslēdz. Šis saraksts tiek iesniegts deputātiem, un deputāti var uh, grozīt šo darbu kārtību vēlākais vienu nedēļu pirms uh, sanāksmes. Ja lūgumraksti tiek slēgti, tad Mēs uzskatām, ka vismaz divu grupu deputātiem būtu jādod iespēja izteikt iebildumus par kādu no lūgumrakstiem. Un taču lūgumrakstu var iesnie, ies, iekļaut kādas citas sēdes darba kārtībā. Ja divu mēnešu laikā nav sniegta papildi informācija par lūgumrakstu, taču lūgumrakstu var slēgt. Tas nebūtu nav neloģiski. Iepriekšējās uh, sanāksmes laikā Strasbūrā jūs visi par to ļoti uztraucāties. Es uzskatu, ka ja pastāv iespēja diskutēt, tad nevar uzreiz šo lūgumrakstu pārveidot no B lūgumrakstu uz A lūgumrakstu. Ir jāsniedz arī vajadzīgi argumenti, kāpēc tad tā ir. jo tas mums neļauj vēlāk strādāt, tas bloķē mūsu tālāko darbu. Nākamais ir steidzamības kārtība. Es uzskatu, ka mums pašiem vajadzētu mazliet sevi ierobežot un šo steidzamības kārtību piemēro tikai ārkārtas gadījumos, jo šis pats vārds steidzamība taču uz to norāda. Mēs bieži vien steidzamību uztveram jau par normālo procedūru. Tieši tāpēc šī steidzamības procedūra ir tikai izņēmuma procedūra, un deputāti nedrīkstētu uh, iesniegt vairāk nekā desmit lūgumrakstus darba kārtībā. Protams, Margarita teiks, kas tad īsti par skaitļiem, bet es uzskatu, ka komitejai tas noteikti nāktu par labu, un sekretariātam arī būtu labāk, ja mēs sevi kaut mazliet ierobežotu. Iepriekšējā Strasbūrā mēs eh, runājām par šiem eh, guļošajiem lūgumrakstiem, kas eh, kaut kādu iemeslu dēļ ir aizmirsti deputātu vidū. Tātad tie ir lūgumraksti, kas ir iesniegti iepriekšējā sasaukuma laikā, kad, kur komisija nav atklājusi nekādus pārkāpumus un par kuriem nav diskutēts divu mēnešu laikā. Un uh, šie lūgumraksti B kategorijā būtu pirms vasaras atvaļinājuma jāslēdz. Nevajadzētu šeit atkal sākt uztraukties. Pirms uh, vasaras atvaļinājuma vajadzētu iesniegt sarakstu ar visiem savāktajiem lūgumrakstiem. Un ja mēs redzam, ka kaut kāda iemesla dēļ šajā sarakstā ir tādi lūgumraksti, kurus mēs nevaram slēgt, tad mums vajadzētu tātad vienkārši paskatīties, vai šeit nav kaut kādi guļošie lūgumraksti, kas jau ilgi stāv šajā sarakstā. Piemēram, tagad par uzklausīšanām, par pilsoņu iniciatīvām. Jūs noteikti zināsiet, ka es uzskatu, ka mēs vismaz pusi šeit jau esam sasnieguši, tātad optimistā teiktu. Pesimists teiktu, ka mēs neesam visu sasnieguši, ko mēs gribējām. Saskaņā ar 50. pāntu reglamentā par publisku uzklausīšanu organizēšanu ir runa arī par pilsoņu iniciatīvām. Komit vadošā komiteja nosaka, kurš īsti organizēs šādas uzklausīšanas. Parasti Mums šeit ir vairāk kompetences, un tieši tāpēc nākamajā sasaukumā mums vajadzētu cīnīties, lai attiecībās pilsoņu iniciatīvām mēs iegūtu vairāk šādu pilnvaru. Uzklausīšanas uh, organizēšanā mēs esam tādi kā diriģenti, mēs veikt visu organizējumu, bet īstenībā viss izrādās savādāk. Attiecībā uz ombudiem Lūgumas komiteja ir atbildīga par uh, attiecībām ar ombudiem, un šeit jau īpaši ir runa par pilsoņu sūdzībām par sliktu pārvaldību. Tas ir tāds ļoti svarīgs papildinājums. Komiteja ir arī atbildīga par ombuda ievēlēšanu, un tai vajadzētu uzturēt regulārus kontaktus ar ombudu. Uzskatu, ka šeit esam uz pareizā ceļā. Pēdējais punkts pirms gala secinājumiem. Papildu direktīva par um, faktu vākšanas misijām. Šeit eh, kopš eh, pēdējā sanāksmes esam ļoti daudz ko darījuši, esam eh, jau pieņēmuši lēmumus par daudzām faktu mākšanas misijām. Šķiet, ka mēs esam daudz novatoriskāki savā īstenošanā. Ja tiek slēgta kāda faktu mākšanas misija, tad, ja tiek pieņemts lēmums par šādu misiju, tad tajā vajadzētu piedalīties arī tam, kas izsaka priekšlikumu. Un mums vajadzētu arī realizēt uh, šīs misijas. Mums būtu ļoti svarīgi vērsties arī pie komitejas deputātiem. Vēlākais trīs mēnešu laikā pēc brauciena vajadzētu sagatavot uh, ziņojumu, bet tas nedrīkstētu būt garāks par septiņām lapusēm. Šeit, protams, mēs varam diskutēt, vai tas ir vajadzīgs vai nē, bet uh, faktu vākšanas misijas uzdevums ir paskatīties, kādi tad ir īsti fakti, un šajā gadījumā nav mētiecīgi um, saņemt ziņojumu tikai gada beigās. Nav taču vajadzīgs gads, lai sagatavotu ziņojumu pēc brauciena. Šeit būtu ļoti svarīgi saņemt šo ziņojumu pēc trīs mēnešiem, un uzskatu, ka uh, tam nevajadzētu arī būt garākam par septiņām lapām. Un par to arī mēs esam diezgan daudz diskutējuši, un savas politiskās grupas vārdā es arī vēlētos uz to uzstāt. Šim darba dokumentam ir jāsastāv no divām daļām. Viena ir aprakstošā daļa, un otra ir secinājumu daļa. Delegācijas vadītājs deleģē sagatavošanās darbus. Kā jau es teicu, šo dokumentu es nodošu Deividam, lai viņš to varētu iekļaut protokolā. Un tagad es gribētu uh, paskatīties uz to visu no lūgumraksta iesniedzēja puses. Tieši tāpēc arī šeit ir vajadzīgi uzlabojumi. Tad, kad lūgumraksta iesniedzējs mums iesniedz lūgumrakstu, es uzskatu, ka mūsu kopējais mērķis ir Jā, protams, lūgumu rakstu var iesniegt arī elektroniskā formātā, bet ja viņš to iesniedz rakstveidā, tad pavisam drīz viņš arī saņem paziņojumu. Godojamais lūgumraksta iesniedzēja, jūsu lūgumraksts ir pieņemts. Uzskatu, ka vēlākais, vēlākais pēc trīs mēnešiem Viņam arī vajadzētu uzzināt, vai viņa lūgumraksts tiek uzskatīts par piekritīgu vai nē. Un, protams, mums šeit ir vajadzīgs vairāk resursu, jo lūgumraksta iesniedzējiem ir jāzina, vai viņa lūgumraksts tiks skatīts tālāk vai nē, vai viņam ir jāvēršas kādā citā instancē. Tāpat arī vajadzētu labāk koordinēt savu darbu. Uh, Ja mums ir kāds lūgumraksts, kur arī citas komisijas ir um, tiesīgas piedalīties, un ja mēs zinām, ka mēs šo lūgumrakstu varam slēgt, tad mēs varētu jau šajā posmā šos lūgumrakstus slēgt. Es gribu arī nomierināt visus tos, kas eh, teiks, ka eh, šī procedūra varbūt nav īsti laba, jo dažkārt lūgumraksts iesniedzējs nav apmierināts. Pašsaprotami ir tas, ka Nu, darba kārtībā ir iekļauts šāds punkts. Jā, mani šeit pārtrauca, bet nu es īstenībā būtu jau beidzis šo savu uzstāšanos, ja es nebūtu ticis pārtraukts. Vienalga, ko mēs teiktu logumrakstu iesniedzējiem, viņam ir tiesības arī attiecīgi reaģēt uz uh, šo uh, mūsu nosūtīto paziņojumu. Tādā veidā mēs arī nodro, nodrošinātu dialogu ar lūgumrakstu iesniedzēju. Lielas paldies par uzmanību visiem deputātiem. No, I will do it. I will, no, no, I, I will not make it long. No, okay, no. somebody else want to go in? No, me, my, yeah, myself. Okay. Myself. Sí, quería, quería intervenir yo, si me, si me lo permite, porque. Po,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 Nezinu, vai šeit ir kādas, kādas sarežģījumi mums, tomēr vajadzētu ļaut uh, uzstāties deputātiem tos nepārtraucot. Tas ir bijis vienmēr mūsu pamatdarba noteikums mūsu komiteju. Es vēlējos atgādināt, ka Bostināru kungs, uh, diemžēl šeit nav varējis ierasties, bet Es domāju, ka ir jādod vairāk laika deputātiem. Ir ļoti svarīgi mums uh, definēt mūsu darba metodes, un es tev došu, Margaret, vārdu, un tu varēsi runāt, cik ilgi tu to vēlēsies. Bet tā pašā laikā mums vajadzētu pateikties visiem, kas šo darbu ir darījuši. Uh, Tātad jāpateicās mums ir Jāra kungam un arī Bostināru kungam. Margaret, tu varēji vēlējies runāt, tagad tu vari runāt. Tātad es gribu atkal un atkal un atkal pateikt, ka nav taisnīgi tērēt laiku šie, šādiem jautājumiem. Ir noteikumi. Kurš tad pārkāp šos noteikumus, kas pā, e, pārgroza darba kārtību vienu nedēļu iepriekš, nevis sešas nedēļas iepriekš, kā tas ir noteikts, to jūs darāt. Kurš atceļ faktu noskaidrošanas misijas? Jūs to darat tādēļ, ka jums ir vairākums šai komitejā. Un uh, Ehm, Strasbūrā jums bija vairākums atkal šai sanāksmē, un jūs absolūti ne, neievērojāt nekādus noteikumus ne par darba kārtību, ne par uh, delegāciju braucieniem. Ja jūs gribat kaut ko atlikt uz vēlāk laiku, jūs to darat, ja gribat, anulējat vispār. Un mēs jau esam noguruši no šiem noteikumu pārkāpumiem. Jau to esam tagad piedzīvojuši piecus gadus atkal un atkal un atkal ir pārkāpti darba noteikumi. Protams, mums šie noteikumi ir un mums vajadzētu visiem teikt, ka jāievēro labāk šie noteikumi, ka ir precīzāk jāatbild lūgumu rakstu iesniedzējiem. Jā, es tam visam piekrīstu. Labāk būtu viss jāreģistrē un labāk jāizvērtē, vai šie lūgumraksti ir pieņemami vai nē, bet uh, es tad varu cerēt arī, ka visi šos lēmumus pēc tam ievēros, un nebūs tā, ka tie, kam ir vairākums, uh, šos noteikumus pārkāpj un viss. Un, un mums šie noteikumi ir, bet ir arī jāpiešķir atbilstoši resursi, lai mēs varam šo darbu grafiku ievērot. Mēs nevaram visu, ko uzgrūst sekretariātam, lai tie sastāv sārakstus un veic visus šos pienākums, tad ir jāparedz papildu resursi. Uh, Un tai pašā laikā mums ir jāraugās uz uh, noteikumu ievērošanu, ne tikai uz mūsu pašu pieņēmto noteikumu, bet arī uz parlamenta darbības noteikumu ievērošanu un reglamentu ievērošanu. Piemēram, par uh, interneta portālu pieejamību 1. jūnijā, kaut gan jūs atkal šo uh, lēmumu esat grozījuši un uh, un tas sarežģīja mūsu komitejas darbu. Un es ceru, ka nākamajā sasaukumā mēs uh, respektēsim demokrātijas noteikums un principus, un arī minoritātei mazākumam būs garantētas tiesības. Uh, Jūs varat, protams, visu šo garo sārakstu pielikt klāt, bet tas nav lēmums, tā ir drīzāk tāda kā lekcija par to, kā ir jāuzvedas nākotnē. Arī jums, Pēter un Viktoram, kurš pat nav šeit zālē, un tādēļ es vēl vairāk esmu uz viņu dusmīga. Mēs tik daudz laika esam ziedojuši šīm diskusijām, mēs esam to visu apsprieduši tā vietā, lai darītu mūsu pamatuzdevumus. Ja ir paredzēts organizēt faktu noskaidrošanas misiju, tad tā ir jāorganizē pēc parlamenta nosacījumiem, noteikumiem. Bet Eiropas Tautas partija uh, nerespektē, un mēs esam uh, mazākumā, un mēs esam daudzkārt prasījuši, lai šie noteikumi tiktu ievēroti. Un jācer, ka tā būs nu, pēdējā reize, kad mēs saņemsim no Eiropas Tautas partijas grupas šādu garu sarakstu par to, kas būtu jādara, ja, ja pat Tautas partija to ievērot. Mārgaret, redzēja, neviens jūs nepārtrauc. Jūs varējāt runāt, cik ilgi vien vēlējāties, un neviens jūs nepārtrauc. Bet es esmu Eiropas Tautas partijas deputāts Un tādēļ aicinu jūs uh, neīstenot kaut kādus personiskus uzbrukumus vairākuma grupām un to deputātiem. Jūs vēlaties sūdzēties par Eiropas tautas partijas uh, grupas uzvedību, tad jūs varat sakaut uh, tautas partiju vēlēšanā savā valstī un kļūt par vairākumu. Tagad vārds Jārkungam. Pavisam mīsi gala secinājumi. Margaretes eh, kundze, es domāju, ka mēs varam vienoties, ka attiecībā uz eh, lūgumrakstu komitejas darba metodēm šis jautājums mums ir jāskata tieši sasākuma beigās. Mums vajadzētu eh, būt tomēr draudzīgiem vienam pret otru un nākamajā sasaukumā atgriezties ar jauniem spēkiem. Margareta Šķiet, ka tu dusmojies, bet es negribētu teikt, ka tautas partijas grupai ir vairākums šajā komitejā. Tautas partijas grupai nav vairākuma. Man noteikti patiktu, ja tā būtu, bet tas ir nepareizi, ja jūs sakāt, ka tautas partijas grupa šeit ir izmantojusi savu vairākumu. Tā nebūtu nav. Gribētu arī uzsvērt, ka mums vajadzētu būt vienotiem sasaukuma beigās. Protams, noteikumi attiecas uz visiem. Iespējams, mēs pārāk reti par to atceramies. Un, ja runa par dubult lēmumiem, tad, protams, mēs vēlamies, lai noteikumi būtu labāki. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka tie attiecas uz mums. Un otrais, mums ir vajadzīgs arī papildu personāls. Mums ir arī jāsaprot, ka mums ir jāvēršas pie mūsu uh, priekšsēdētājām, mums ir skaidrs arī, ka ir daudz tādu lūgumrakstu, par kuriem mēs priecājamies. Ir arī elektroniskie lūgumraksti, un ir skaidrs, ka darba mums nepaliek mazāk. Gan sekretariātam, gan arī mums vajadzētu arī apzināties, ka mums ir jāatbild uz lūgumrakstu noteiktā laikā. Līdz šim Mēs minējām, ka ļoti maz lēmumu attiecās tikai uz konkrētām partijām. Tas pats attiecās arī uz faktu vākšanas misijām. Ja kāda no faktu vākšanas misijām izgāžas, tad tas nenotiek tautas partijas grupas dēļ, tas notiek iespējams kāda no deputātiem dēļ. Bulāna kungs. Brefumā. Oui, merci. Jā, paldies, Karlos. Jā, es tikai vēlējos arī komentēt šo faktu, ka Eiropas tautas partijai nav vairākumu, bet mēs šo vairākumu panākam, slēdzot vienošanās citām grupām. Nu, tie, tā ir demokrātija, tā, tā demokrātija rīkojas. Un eh, jāsaka, mēs, eh, tas, ko mēs šeit um, secinām, eh, šie secinājumi ir uzkrājušies komitejas darba rezultātā, tāpat arī izbraukumos, misiju braucienos mēs konstatējām, ka šī uh, Uh, sistēma nebija vienmēr nevainojama, ka bija dažādas uh, kļūdas, ka šie noteikumi nebija pilnīgi, un mēs uzskatījām, ka sasaukuma beigās uh, deputāti, balstoties uz savu pieredzi, varētu sagatavot šādus ieteikumus jaunā sasaukuma deputātiem. Pretējais risinājums būtu uh, Uh, tāds, ka jaunie deputāti, jaunievēlētie deputāti saskartos ar tām pašām problēmām, ar ko saskarāmies mēs, un nebūtu nekādi risinājumi piedāvāti. Uh, Protams, katra partija, katra politiskā grupa var eh, nākt klajā ar saviem ierosinājumiem, kā uzlabot šo darbu, un eh, Eiropas Tautas partijas grupa arī ir devusi savu pieticīgo ieguldījumu, un tas nenozīmē, ka mēs uh, gribam īstenot kādu he hege hegemoniju šajā jautājumā, vai ka mums ir absolūtā taisnība. Es arī vēlējos kaut ko teikt. Manā priekšā šeit ir trīs dokumenti. Vienu dokumentu ir izstrādājis Jāra kungs un Bostināro kungs. Tad ir uh, vēl viens sekretariāta dokuments un vēl viens tāds lakoniskāks dokuments par situācijas analīzi un par pasākumiem, ko ir sagatavojusi mūsu grupas komitejas priekšsēdētāja. Maconas kundze. Mēs šeit zālē esam septiņi deputāti. Uh, jā. Jā, jā, äh, Jārkungs. Iepriekšējā sanāksmē, koordinātāra sanāksmē mēs vienojāmies, ka sekretariāts sagatavos darba dokumentu. Uh, Eh, ka deputāti pārdomās to un nāks klajā ar savām idejām. Tāpat arī tika teikts, ka netiks balsots. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie šīm lietām. Nevajadzētu tagad izmantot kaut kādus gadījuma idejas. Tas tika iekļauts protokolā un tika minēts, ka mēs nebalsosim. Margareta, tas ir protokolā. Jūs redzat, ka sasaukuma beigās visi tomēr tam kaut kam piekrīt. Yo no estaba en coordinadores, pero en aras entonces del consenso lo dejamos el debate. Es, eh, jā, diemžēl nebija koordinātora sanāksmē, tādēļ es nebiju par to informēts, bet ja ir šāda vienošanās, tad Milāna kungs. Varbūt eh, varētu paust kādu ideju. Uh, Es zinu, ka Lūgumraks komitejas sekretariātam ir ļoti daudz darba saistībā ar jauno sasaukumu un jaunā parlamenta darbu sākumu. Es saprotu arī, ka citās valstīs, kur darbojas Lūgumraksa komitejas, iespējams ir izveidotas labas procedūras un ir laba pieredze. Varbūt mēs varētu lūgt atbildīgos dienestus vai tie nevarētu veikt aptauju par lūgumrakstu komiteju darbu tādos lielākos parlamentos, tā lai mēs varētu sagatavoties mūsu nākotnes darbam. Ese, Villan, tanto... Ļoti labi. Vilāna kunga komentāri, Vilāna kunga komentāri arī tiks uh, piezī, pieņemti zināšanai, un tagad pārējām pie 22. darba kārtības punkta. Tā ir, tas ir lūgumraksts 1210-2012, ko iesniegusi grupa uh, par vēsturisko piemiņu. Uh, Uh, un Matijas Alfonso Blanko ar par naida upuru piemiņas dienu Eiropā. Tātad šī grupa lūdz izveidot Eiropā naida upuru piemiņas dienu. lai uh, godinātu Oslo upuru, Oslo uh, naida upuru piemiņu un lai uh, mēs ceram, ka mūsu ierosinājums gūs atbalstu. Liels paldies! Vai kāds komisijas pārstāvis ir zālē? Nē, nav neviena komisijas pārstāvja Andresa Varis kundze ir taisnība. Šeit dokumentu apkopojumā ir iekļauta arī vēstule, ko eh, jums ir nosūtījis Mārtiņš Šulcs norādot, ka šis jautājums ir tālāk nodots priekšsēdētāju konferencei, bet priekšsēdētāju konference pagaidām vēl nav sniegusi savu atbildi. Un tādēļ es ierosinu tūlīt vērsties pie priekšsēdētāju konferences, prasot reaģēt uz jūsu vēstuli. Ko jūs par to domājat? Jā, es uzskatu, ka tas ir ļoti pareizi un liederīgi tā darīt un ka jums vajadzētu tiešām paust savu uh, viedokli uh, un uh, aizstāvēt šo ideju priekšsēdētāju konferencē. Paldies, saka priekšsēdētājs, tā mēs arī darīsim. Nākamais darba kārtības punkts. Jūs zināt, šorīt mēs vienojāmies izskatīt jautājumu par jūgendamt Vācijā. Unas listas de peticiones de peticionarios son seis peticionarios a quienes les doy. Tad par Jugendamt man šeit priekš eh, mūsu zālē atrodas eh, mūsu viesi. Eh, Lūguma raksta iesniedzēji, es tikai gribu jūs informēt, ka jūsu rīcībā ir 18 minūtes, vai jūs katrs varētu izteikties trīs minūtes, ne vairāk. Mēs jau četrus gadus gaidām, ka mūsu uh, lūguma raksts tiks izskatīts. Tagad beidzot tas ir iekļauts darba kārtībā, un daudzi lūguma raksta autori, diemžēl, nevarēja ierasties, bet pārējie ir gaidījuši četrus gadus, un tagad katram trīs minūtes tas ir absolūti nepieņēmami priekšsēdētājs, es jūs ļoti labi saprotu, bet 18.30, jā, es jūs uzklausīju, un tagad es gribu jums atbildēt. 18.30 ko, mūsu komitejai šī sanāksme ir jābeidz, jo tūki dosies prom. Un, protams, uh, Eh, visiem šeit ir jāuzstājās. Jums jāuzstājās deputātiem, komisijas pārstāvjiem. Šajās debatēs piedalāties ne tikai jūs, jūs, protams, vēlēsieties arī mūsu viedokli dzirdēt, es tā vismaz ceru. Un ja jūs vēlaties visi runāt, un tas ir ļoti labi, protams, un man ļoti žēl, ka jums ir bijis jāgaida četri gadi, bet ir citi lūgumraksti, ko mūsu komiteja izskatīja daudz īsākā laikā. Es, protams, varu jums piešķirt četras minūtes, ja jūs tas apmierina. Tātad kopumā tad būs 25 minūtes uh, jums un uh, mūsu parlamentā praksē tik garas uzstāšanās nav pieredzētas. Tātad mēs piešķiram jums katram četras minūtes, un pēc tam notiks debates. Jūs vēlaties reālas debatas, nevis vienkārši izteikt komentārus. Tātad, ja būs šāds debats, tad varēsim paust viedokļus vieni un otri. Vispirms tātad lūguma raksta iesniedzēji, pēc tam būs komisijai vārds. Ā, zālē pat nav komisijas pārstāvju, saka priekšstādātājs man saka, ka zālē nav neviena komisijas pārstāva, kurš varētu atbildēt lūgumu raksta iesniedzējiem. Esam konstatējuši, ka Vācijas deputāts, kurš vēlējās likt šķēršļus šī lūguma raksta izskatīšanai, tagad jau ir atstājis zāli. Bet noteikums ir tāds, ka lūguma raksta iesniedzēji uzstājas, pēc tam komisija viņiem atbild, un pēc tam notiek debats, kurās piedalās deputāti un lūgumrakstu iesniedzēji. Tā kā zālē nav Eiropas komisijas pārstāvja, un tas nu, nav jūsu vainas dēļ, jo mēs tikai šorīt nolēmām organizēt šīs debates, vai esat gatavi debatēt ar mums? Eh, lūgumraksta iesniedzēja, tas nozīmē, ka eh, tad mēs nesaņemsim Eiropas komisijas atbildi. Kādēļ tad mēs eh, te savā starpā diskutēsim, ko tas mums dos? Tās, tā nav polemika, es saprotu, par ko ir runa. Mēs varam jums izklāstīt šo problēmu, bet es vienkārši cenšos saprast, kā tas ir priekšsēdētājs. Jā, kundze, man tiešām žēl parasti piedalās uh, mūsu sēdēs komisijas pārstāvis, un mums, uh, mums ir nepieciešama komisijas atbilde gan mums, gan jums, un tikai tad var notikt debats. Bulānkungs. Jā, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka ņemot vērā šo nedaudz īpatnējo situāciju, jo patiešām komisijas pārstāvim vajadzēja būt zālē un komisijai vajadzēja pagaidīt, kā, uh, lai mēs, līdz mēs pieņemam lēmumu par uh, šā punkta izskatīšanu un pēc tam uzstāties. Tā kā tā ir arī komisijas vaina, bet vainojam ir arī mūsu komitejas deputāti, kur centās panākt šā punkta svītrošanu no darba kārtības bet oficiāli šis lēmums bija jāpieņem deviņos šorīt, kad tika apstiprināta darba kārtība, un komisijai bija jāgaida šis lēmums. Ja komisijas pārstāvis zālē nav, tad vainīga ir Eiropas komisija, nevis lūguma raksta iesniedzēji, kuri šeit zālē atrodas, un mums ir viņi jāuzklausa. Mēs nodosim Eiropas komisijā informāciju par šīm debatēm, kas notiek šo pēcpusdienu, un pēc tam komisija mums sniegs atbildi. Diemžēl nu tā ir jārīkojas. Jā, saka priekšsēdētājs, es jūs pilnībā saprotu, un, lai izrādītu cieņu mūsu lūguma raksta iesniedzējiem, debats notiks, bet, nu, citreiz šāda situācija nedrīkst atkārtoties. Noteikumi ir tādi, ka šajā mūsu sēdēs piedalās Eiropas komisijas pārstāvs, bet, uzklausot jūs ierosinājumus, mums notiks tagad debates ar. Jā, mēs nevarējām uh, paziņot uh, nevienam neko, kamēr nebija pieņemts lēmums šorīt no rīta, vai, vai šis jautājums paliek darbkārtībā, vai tas ir anulēts. Eh, il va te faire la réponse. Excuse uh, the secretary for taking part in this discussion, but it was. Es atvainojos, ka sekretariāts piedalās šajā iejaukties, bet bija komisijas lēmums nelikt uz darba kārtības, un tad koordinātori pieņem darbu komiteju. Komisija tika paziņots, lai pārstāv būt klāt par visiem darba kārtības jautājumiem. Priekšlikums, ko pieņēma šorīt, ko apstiprināja komiteja, un tāpēc komiteja, ka notiek debats, bet tāpēc, ka nebija laika paziņot, tad komisija nevarēja mums atgādāt kādu, bet me, priekšsēdētāji mērķis, un kā sekretariāts to sas, saprat, tad vajadzētu visiem būt iespēja izteikties un būt diskusijas ar deputātiem. Nu, pēc šīm paskaidrojumiem šī nav parasta situācija, bet nezaudēsim vairāk laika, tad dosim vārdu lūgumu rakstu iesniedzējiem. 5 minūtes katram, tas ir pusstunda kopumā. Džilberti kundze, Kolombo. Kas vēlas pirmā izteikties? Džilberti kungs ir šeit, mani Džilberti kungs, Loron, Kristēdis, Kolombo, Džolī, kurš pirmais izteiksies? Kurš pirmais izteiksies? Labi, Kolombo vārds. Kolombo kungs jums vārds. Es uzskatu, ka ir pilnīgi skaidrs, ka problēma nav pēc Vācijas pieeja par to, kas notiek ar šīm lūgumrakstiem. Komisijas locekļi, kas nav klāt, kad Eiropas parlamenta pārstāvs, kas deputāts, kas nav klāt, un tā tad man ir jāpielāgojas, kaut gan šim ir jābūt publiskai debatē. Lūgumraksti, kas ir pret apvienotās karalists sociālajiem dienestiem, mums ir bijis liela izrāda no Austrijas un Vācijas deputātiem, ka tas ir cilvēktiesība jautājums un nevis ģimenes jautājums, un tas ir jautājums, kur viņi nevarētu iejaukties. Laikam Vācijā tiesības nevar noraidīt bērniem, bet bija Vācijas un Austrijas bērni Dānijā. Tie, kas ir aizturēti Vācijā, par to mēs nevaram runāt. To mēs redzam ar to, kas notika ar mūsu lūgumrakstu šodien, tad nav komisija klāt, tad nav pārstāvs klāt. No 2010. gada ir bijuši pārunas, kad bija pārkāpumi brīvai kustībai Eiropā. Kopš tā laika es nesu absolūti neko dzirdējis. Daži, lai vienkārši apkopot jautājumu, mums ir Vācijas vecāks un Vācijas iestādes, viņiem sagādāja dokumentus, kā risināt jautājumu ar viņu bērniem, un it kā tur bija fal falsificēts tulkojums, un šī cilvēka bērni nonāca Vācijā, un visas tiesības, kas ir bērniem, kad būtu divi vecāki, divas kultūras, divas valodas, un Vācijas pārstāvis komisijā rakstīja vairākām asociācijām, ka 24. pāns par bērnu tiesības hartā nav piemērojams, bet kā tad šī, šos tiesību, šīs tiesības var pārkāpt Vācijā? Es gribu teikt, ka pēc šīs beidzamās sarunas, kas notika 2010. gadā, es neesmu redzējis savus bērnus. Man apmaino, kad es esmu noziedznieka, kad es esmu vāciešu locekļi man uzskata kā traku, un man ir maģistra grāts, un es esmu rakstījis grāmatu par uh, bērnu tiesībām, bet maniem bērniem nav vecāks, nav māma. Varbūt man vajadzētu būt tiesībām satikt savus bērnus, bet Vācija cenšas padarīt šos bērnus par vāciešiem. Viņiem nekas neinteresē. Katru reizi, kad mēs uzskatām, ka Kindersfall tiek sekots, bet tā es tikai at atspoguļo Vācijas intereses paturēt mūsu bērnus. Ir cilvēki, kas vācās uz Vāciju, šie bērni tika atņemti, es esmu zaudējis savu darbu, es esmu gandrīz pazaudējis savu māju, ko es nopirku divus gadus pirms es aprecējos, un tā kā tas ir biznes, tad es esmu gandrīz pazaudējis visus savus vecāku iekrājumus, bet es nezinu vairs, ko teikt. Katru reizi ir vairāk nekā 6 vai 24 minūtes, bet jebkura petīcija pret Vāciju, tā, tās nekad netiek pieņemtas. Cilvēki, un es varu jums garantēt, ka tādi daudz, jo Eiropas parlamentu vēlēšanas tuvojās, Ir vienmēr gadījums, kad ir ģimene, ģimenes draugi un paziņas, un mēs esam visi noguruši par šī pretvāciskām izjūtām, ko izraisa paši vācieši jo mēs tiekam uztvert kā cilvēki bez tiesībām. Mūsu bērni, tā kā viņi nav vācieši vai austrieši, viņiem nav tiesības. Mēs neesam ar mieru uzklausīt, ka te ir runa par ģimenes likumdošanu vai valsts likumdošanas un neko nevar darīt, jo šiem bērniem nav kontakta ar vienu no saviem vecākiem, un es ar to arī beigšu. Paldies! Nākošais, kas vēlas izteikties, lūdzu pasakiet savu vārdu. Sīvod Čilbertikungs? Čilbertikungs lūdzu. Esmu iesniedzis uh, lūgumu rakstu par ļaunprātīgu Eiropas ārestu um, orderu izmantošanu uh, ģimenes uh, lietās. Mani Vācijā izdota arestu ordera rezultātā arestēja apsūdzot par to, ka es nemaksāju uzturlīdzekļus ģimenei, kas atbilst uh, patiesībai, jo Lānshutas tiesa un Jūgendāmt sociālais dienests un pat Lānshutas policija mani diskriminē, pazemo un aizliedz tikties ar bērniem, aizliedz šiem bērniem braukt uz Franciju un tikties ar tēva ģimeni. Uh, Eh, es 2012. Eh, gada oktobrī desmit eh, dienas noturēju bada streiku. Mani 2013. gada oktobrī izdeva Vācijai, kaut gan šī tiesa Lanskutā zināja, ka šis ar, no, arest orderis nebija Eh, spēkā, jo eh, nebija ievērota procedūra, eh, uzaicinājums uz tiesu tika nosūtīts uz nepareizo adresi. Par manu gadījumu rakstīja arī presē, informēja plašsaziņas līdzekļi. Esmu saņēmis draudus no Vācijas varas iestādēm, manus telefonu sarunas noklausījās uh, Francijā. Uh, un šīs telefons arunas uh, notiks starp Grieķiju un Franciju un Itāliju. Mani um, nosūtīja uz Vāciju. Desmit dienu laikā es apmeklēju sešus cietumus Vācijā. Tagad esmu ticis ārā no cietuma un zaudējis darbu. Un lēmums par alimentu maksāšanu ir nelegāls. Mani neinformēja par šo tiesas lēmumu. Šī alimentu apjoms, ko es maksāju, bija daudz lielāks nekā tas, kas bija nospriests. Es maksāju 500 600 uh, eiro mēnesī, nevis 326, kā bija paredzēts uh, tiesas lēmumā. Un tad es konstatēju, ka mana sī, bijusī sieva ir draudzīgās attiecībās ar tiesnesi Edehoferu, kurš strādā šajā tiesā jauniešu nodaļā. Kur? Jauniešu komitejā. Un mana sa bijušās sievas advokāts sponsorē šo sabiedrisko organizāciju. Un tad, kad es visu to uzzināju, es uh, nolēmu pārtraukt alimentu maksāšanu. Ja man ir jāmaksā šīs, šie alimenti, un es nezinu, kur mani bērni dzīvo, nezinu, vai viņi vispār ir dzīvi, uh, un Jugendamt darbinieki man atbildēja, kamēr neesmu saņēmis miršanas apliecību par saviem bērniem, man ir jāmaksā alimenti. Protams, var jau te runāt par bērnu labklājību vācu izpratnē, bet mani diskriminēja, mani pazemoja, un šobrīd es esmu iesniedzis šo lūgumrakstu, redzēsim, ko jūs varat ar to darīt, jo ne visi deputāti atrodas zālē, bet man ir ģimene Francijā, man ir radinieki arī Beļģijā un Itālijā. Es uzskatu sevi par, par uh, normālu pilsoni, nevis par otrā šķirs pilsoni, kā domā daži Vācijas sociālisto dienestu darbinieki. Un acīm redzot, man drīz atkal būs jāatgriež cietumā, jo ir izdo, izdots jau otrais Alesta orderis, un Vācijas tiesneši uzskata, ka šeit nekādas kļūdas vairs nav. Un es savukārt uzskatu, ka maniem bērniem ir tiesības pavadīt brīvdienas manā ģimenē, un ka tās atbilst Eiropas Savienības tiesību normām, un man būs tātad jāatgriežas acīm redzot cietumā. Paldies. Nākamais runātājs ir Sedriks Lorāns. Pardon, monsieur, je prendrai la parole pour la parole. Paldies, priekšsēdētā. Es uzstāšos Sedrika Lorāna vārdā. Sedriks Lorāns arī ir cietis no šādām problēmām un pat Eh, par Vācijas administratī, īstenotiem administratīviem pasākumiem, kas tiek īstenoti kā tiesiski pasākumi. Es gribu paskaidrot, ka Francijā, Francijas jurisdikcijā ir pieņemts lēmums un to atzīst uh, saskaņā ar Briseles divi regulu, uh, ka ir jāmaksā simtu 50 eiro uh, uh, alimenti, un tagad izrādās, ka viņš ir parādā Vācijai 6000 eiro, jo viņa bijusī sieva saņēma sociālo palīdzību no Vācijas valsts kopš 2011. gada. Šis, šis, šie pasākumi ir diskriminējoši un pretrunā ar uh, tiesiskuma principiem. Es eh, varu šeit citēt dažādus likumus, bet jūs priekšā ir šis lūguma raksta teksts. Jā, jūs eh, varat mums iesniegt, eh, saka priekšstādātāju, šo, šo dokumentu, mums tā ir, mēs to iekļausim, um, pievienosim protokolam. Ir jāsaprot, ka šis lēmums par par uzturlīdzekļu maksāšanu nav pārsūdzams. Un tagad ir iespējams uh, uh, šo, šo procedūru piemērot visā Eiropā. Un tagad uh, šis kungs tā tad ir parādā 6000 eiro, un es nezinu, cik, cik man vajadzētu, kāds man šis parāds 11 tūkstoši. Es tagad esmu visu zaudējis savu māju, darbu, visu, ko es biju sapelnījis Vācijā. Man viss ir nolaupīts. Ja jūs nerunājat attiecīgās valsts valodu, jums ir uh, grūti kaut ko panākt, ja jūs nevarat uzticēties Vācijas advokātam, esot ārzemnieks, jo Vācijas advokāts strādās Vācijas iestāžu interesēs un par sliktu ārzemniekam. Eh, tagad zālē ir Rainērs Vīlāns, un viņš var uz mani paskatīties, un Vācijā ir jāsaprot, eh, ka tā rīkoties nedrīkst. Man tagad ir lieli sarežģījumi ar Vāciju, bet eh, tā nav mana vaina, tā ir Vācijas varas iestāžu vaina. Es nezinu, vai es esmu mm, mm, naidīgi noskaņos pret vāciešiem, bet man ir liels problēmas. Es biju, dzīvoju šajā valstī, centos iemācīties valodu, visus juridiskos terminus, lai varētu saprast, kāda ir situācija. Uh, Un jāsaka, ka pret mani izturējās kā pret otrā šķiras pilsoni, un, un ja mani tagad uzskata par noziedznieku, tad es esmu lepns par to, jo es uzskatu, ka ģimene ir divi vecāki un neatkarīgi. Tas nav un neatkarīgi no tā, vai tie ir citu tautu pārstāvšie vecāki vai ne, un mēs nevaram veidot vācisku Eiropu. Turpināsim, vai Tomas Bronka ir zāli. Putina kungs arī par bai, baistandšaft jautājumu ir iesniedz lūgumu rakstu, vai tā jums nav priekšā. Es gribēju vienkārši, lai mēs viņu e, uzklausām tādēļ, lai varētu pabeigt šo jautājumu par uztur līdzekļu maksāšanu. Priekšsēdētājs tiemžēl nerunā mikrofonā. Priekšsēdētājs diemžēl nerunā mikrofonā un nevar dzirdēt viņu teikto. Es saprotu. ir arī citu Eiropas valstu pārstāvi, kam ir jāuzstājās par šiem jautājumiem. Es runāju franču valodā, jo tā ir cilvēku tiesību valoda, un es runāju par cilvēku tiesībām. Kopš 2007. gada es ar rūgtumu konstatēju, ka Vācijas varas iestādes dod nepilnīgas un nepatreizas atbildes, un ne tikai jums, bet arī ANO cilvēku tiesību padomē. Manā priekšā ir dokumenti, kuri apliecina, to, ko pārdzīvo visi šie jūgentamt un uh, Vācijas uh, ģimenes tiesas upuri. Tiek apgalvots, ka jūgentamt uh, rīkojas saskaņā ar likumu, bet šim jūgentamt ir tiesības uh, melot tiesai, uh, ne, tā spēja uh, var neievēro tiesu procedurālos noteikumus, var uh, noraidīt ekspertu secinājumus, tos neiesniedzot tiesā. Jūgent amt var panākt, ka tiesas lēmums tiek grozīts, vienkārši atsakoties izpildīt šo tiesas lēmumu tiek apgalvots, ka var uh, kontrolēt, ka tiesa spēja kontrolēt jugend amt rīcību, bet tas nav iespējams. Jums vienkārši nav iespēja piekļūt lietas materiāliem, un tā tas notiek regulāri. Jums atsaka tiesības iesniegt sūdzību, aizbildinoties ar to, ka jums ir um, liektas bērna aprūpes tiesības. Un ja jums kādreiz izdodas pieķert jugendamtu, un tas ir tiešām ļoti grūti, tad jums pasaka, ka šie darbinieki ir uh, pauduši nevis jugentāmta oficiālo viedokli, bet gan pauduši savu personisko viedokli, tātad viņus pieķert vispār nav iespējams nekādā veidā. Ir jāpatur prātā arī laika faktors. Šādi tiesas procesi ilgs desmit gadu un vairāk, un atšvešināšanās process ir kļuvis neatgriezenisks, un Bulānkungs jau norādījuši šo aburto loku, jums atsaka tiesības tikties ar bērniem, jo jūs esat atsvešinājušies un jūs atsvešināties, jo jums nav iespējas tikties ar bērniem. Ir ļoti grūti iesniegt uh, sūdzības par uh, uh, pret jūgentāmt, un šī procedūra jūs vispār izputinās uh, tīri materiālā ziņā. Un šī jugendamta darbība jau skār ne tikai šķirtās laulības, bet arī citas ģimenes, un ar faktiem jūs varat iepazīties internetā. Un tas skan arī, skar ne tikai binacionālas ģimenes, bet arī vācu ģimenes. Ģimenēm tiek atņemti bērni pilnīgi absurdu iemeslu dēļ. Uh, kāds jūgent amt darbinieks apmeklē ģimeni, viņam nepatīk mēbeles, kādas ir mājā, ar to pietiek. Šorīt tika utājums par to, ko Eiropas Savienība, Eiropas parlaments, komisija var darīt šajā jautājumā, jo tās ir um, dalība valsts tiesību normas. Es gribu teikt, ka cilvēku tiesības ir universāls, vispārīgs, nav vācu, franču, itāļu cilvēktiesības. Tās ir vispārīgas. 97 gadījumos uh, tiesa atsakās pieņemt lēmumus par jūgentāmt. Uh, mēs tāpat konstatējam, ka tiek pārkāpts Eiropas uh, Savienības darbības līgums 167. pāns, ka tiek, netiek izpildīti Eiropas Savienības tiesas lēmumi, šajā tiesā var vērsties dalību valstu tiesas, pēdējās instances tiesas, kam ir jāuzdod jautājumi par Eiropas tiesību normu piemērošanu, bet jums šādas tiesības tiek atteiktas, jums nav iespējams iesniegt apelācijas prasību. Un mēs uzskatām, ka ir jāuzsāk pārkāpuma procedūra pret Vāciju par Eiropas Savienības nor tiesību normu pārkāpumu. Un es gribu uh, teikt uh, citiem uh, cilvēkiem, kas ir šādā pašā situācijā kā mēs, es vēlos atvainoties, es saprotu, kā jūs ciešat par visu to. Nākošais. Haris Kristidis. Es izteikšos vācu valodā, kaut arī esmu grieķis. Nē, esmu migrants. Es, protams, atvainojos par to. Es iespējams arī runāšu nevisai loģiski, tāpēc, ka e, savu iesniegumu iesniedz 2005. gadā, kad maniem bērniem bija 6 un 8 gadi. Un problēmas bija tādas, ka manai sievai bija garīgās veselības problēmas. Pēc šķiršanās man bērni tika piešķirti man, un viņi nevēlējās atgriezties. Mēs mēlējāmies bērnus saucināt kopā, nevis atsevišķi. Šķiršanās sākumā sākās arī mana diskriminācija. Jau šķiršanās sākumā es 35 gadus biju nodzīvojis Vācijā, man bija Vācijas pase, es darbojos arī akadēmiskajā vidē un es gribēju, protams, tikties ar bērniem tikpat bieži, kā to dara bērnu māte, bet uh, Vācijā tiesnesē teica, nē, e, tas Vācijā neder. Vācijā mums darbojas citi modeļi. Tātad e, mēs nevaram tātad rīkoties kā Grieķijā, kur gan tēvs, gan māte var pavadīt vienādu laiku ar bērnu. Viss kļuva tikai sliktāk. Vēlāk par 36% e, tika samazināts man atvēlētais laiks, lai es varētu tikties ar bērniem, lai bērni varētu spēlēt ilgāk futbolu. Un es vedu sarunas arī ar Jugendamt, bet eh, tas neko nedēva, jo divas dāmas, kas bija atbildīgas par šiem jautājumiem, diemžēl vairs nevarēja man palīdzēt. Viena tika pārvietota strādāt kur citur, bet otrai vienkārši aizliedz ar mani runāt. 2008. gadā manus bērnus izņēma no grieķu valodas stundām. Vēlāk māte protokolā teica, ka konsultācijās viņai minēja, ka bērnus nevajadzētu tik bieži atstāt manā klātbūtnē. Pēc tam atklājās, ka tiesā, pēdējās instances tiesā, augstākajā reģionālajā tiesā Frankfurtē, eh, tika arī noteikts, ka maniem bērniem nav vajadzīgas grieķu valodas stundas. Taču tolaik tas absolūti nebija problemātiski. Bērni tolaik mierīgi varēja uh, apmeklēt mācības uh, grieķu valodā. Tas, uh, kā tika pieņemti šie lēmumi, arī norāda uz problēmām. Mazākais dēls man uh, piezvanīja vēlāk un uh, Es eh, dzirdēju, ka viņa māte kliedza, viņai bija šīs karīgās veselības problēmas, un viņš man lūdza, vai viņš nevarētu doties uz eh, grieķu valodas stundām. Un līdz pat 2009. gada vasarai viņš arī turpināja apmeklēt šīs stundas un eh, beidza šīs mācības ar ļoti labiem rezultātiem. 2010. gadā divi docenti psiholoģija atzina, ka māte ir slima, un tika arī atzīts, ka ir notikusi bērnu seksuāla izmantošana Iespējams, ka māte viņus bija e, izmantojusi. Es gribēju pieprasīt aprūpas tiesības, lai vismaz tiktu risinātas bērnu veselības problēmas. Bet man nebija vispār nekāda iespēja izteikties. Man tika pārmests tas, ka es e, gribu pārņemt varu pār bērniem. Tika arī e, runāts, ka uh, tiek noteikti arī uh, automašīnu numuri ar interneta lapas palīdzību, un ar šīs lapas palīdzību tika nepareiz noteikta mana mājas adrese. Tika arī runāts it kā, ka es cenšoties ievilināt uh, svešus bērnus. Es biju pasūtījis arī ekspertīzi par saviem bērniem, un netika vispār ņemti vērā arī šie atklājumi, ka bērniem iet ar vien sliktāk un ka uz viņiem vienmēr kliedz un ka viņiem ir vajadzīga psihoterapija. Man tika iesniegts rēķins par desmit tūkstošiem eiro, ko es vēl ar vienu cenšos nomaksāt, un tas notika vienu gadu pēc tam, kad man tika atņemtas aprūpas tiesības, un pamats bija tāds, ka es ļoti bieži strīdos ar māti, un ka bērni vairs nevēlējās eh, dzīvot gan pie mātes, gan pie manis. Līdz ar to māte arī devās uz brēmeni, lai uh, viena pati rūpētos par bērniem. Man vajadzēja runāt ar bērniem vāciski, tad, kad es ar viņiem tikos. Un tad, kad tiesā uh, es mēģināju nerunāt ar tiesnesi vāciski, tad uh, man tika uzlikts liegums tikties ar bērniem divus gadus. Tad, kad paskatās Google lapā uh, vārdu Kristīdis, tad var atrast šeit dažādu informāciju, jo, un tas īstenībā parādās tāpēc, ka es pirms daudziem gadiem biju protestējis uh, Jugas Dienvidslāvijas jautājumos. Alans, Al, Alans Žalī, lūdzu. Bon, ben donc voilà, je suis Alain Joly. Euh, je... Sauc Alans Joly. Atvainojos, jā, es tā nerunāju pārāk tekoši, bet es esmu neredzīgs un nevarēju neko sagatavot, nevaru neko nolasīt. Patiesībā jau varbūt nekas daudz nav jāstāsta, jo jūsu priekšā ir mans lūguma raksts. Mani diskriminēja invaliditātes dēļ. Pirmkārt, mani apsūdzēja, ka es nevarēšu audzināt bērnu, jo es esmu redzes invalīds un tā kā es neesmu vācietis, tad es nevaru audzināt bērnu, kaut gan Vācija, vācieši redzes invalīdi to var darīt. Tā ir pašā laikā mani apsūdzēja, ka es it kā gribot nolaupīt bērnus. Kāda anonīma zvanītāja apsūdzēja, kaut gan šis vārds uh, bija zināms, bija zināms, kas ir uh, veids šo anonīmo zvanu, tātad apsūdzēja, ka es gribot savu bērnu noza, nolaupīt, un tādēļ man bija liektas tiesības tikties ar meitu, pēc tam es varēju tikties ar meitu uh, Uh, uzraudzībā. Es, uh, man bija pēc tam jādodās uh, ik pēc trim nedēļām uz Vāciju, lai es trīs stundas ilgi varētu tikties ar savu meitu. Un tā tas turpinās tagad jau trīs gadus, un, un tagad man ir iespēja tikties ar meitu sēsdienu un svētdienu no 10 līdz 18. Tikties ar meitu. Uh, Un tas ir absurdi, ka es it kā invaliditātes dēļ nevaru audzināt meitu, bet tā pašā laikā mani apsūdz, ka es it kā gribot viņu nolaupīt, esot neredzīgs. Tātad man tagad ir jābrauc turpat pakaļ uz Vāciju, tas magi tas mani nogurdina, un patiešībā tā ir spi e, psiholoģiskā spīdzināšana. To es daru tātad ik pēc trim nedēļām, e, saist Jūs varat iedomāties, kādas problēmas man tas eh, kā neredzīgam rada. Man tā kā mm, eh, nav uh, Jugendamt spējas panākt, ka, ka es tiekos ar meitu viņu, viņu uh, iestādē, tad ir atrasts cits līdzeklis. Mana meite, meita tagad runā tikai vāciski. Uh, viņa ir vāciete, un viņa man teica, ka viņa nevarot runāt franciski, jo tad viņai sāpot galva. Tas ir kaut kas neiedomājams. Tas, e, tā, tā viņa man teica jau četru gadu vecumā. Pēc tam es uh, drīz vien uzzināju, ka mana bijusī uh, partnere, eh, tādēļ, ka es atteicos eh, nepiekrīt tam, ka mums būtu vēl viens bērns, ir mani pametus devusies prom ar citu cilvēku. Un eh, esmu gandrīz praktiski pārliecināts, ka mana bijusī draudzene ir pametus arī šo cilvēku, un tagad viņa uz. Eh, tālāk es nolēmu iesniegt vēlreiz prasību pie, par bērna aprūpas tiesībām, un tad es saskāros ar draudiem, un tiesnes jautāja, vai jūs esat pārliecināts, ka jūs tiešām to vēlaties. Uh, Un tad uh, pie manis ieradās advokāti vai kaut kāda aizbildne. Ā, nē, tā ir advokāti, kas aizstāv bērnu tiesības Vācijā, un tad viņa pie manis ieradās, mani iztaujāja. Un pēc 15 minūtēm jau viņa gribēja doties prom, viņai it kā viss bija skaidrs, man, viņa pie manis ieradās bez tūka, es vispār nesapratu neko no tā, ko viņa man teica. Uh, un pēc tam es nonācu tiesas priekšā, un uh, šīs tiesas sēdes laikā, kas turpinājās divas, trīs stundas, man tika pārmests, ka es pats esot atsvešinājies no sava bērna, un kaut gan uh, iepriekšējais tiesnes bija norādījis, ka māte cenšas bērnu no manis atsvešināt. Un tagad man pārmet tieši to pašu. Un tiešām, ko tik es neesmu pārdzīvojis, es uh, prasīju nomainīt tiesnesi, un Vācijā tas ir kaut kas, uh, neparasts, un tad uh, otrai uh, strīdā iesaistītāja pusē prasīja uh, paust savu viedokli, vai šis tiesnesis ir bijis objektīvs, un, protams, ka šis tiesnesis nebija objektīvs, un es nekad to nebiju pieredzīvojis, un tas man izmaksāja vairākus simtus eiro. Un pēc tam Bašēljē kundze, par ko es runāju savā lūgumrakstā, ko es pazīstu jau daudzus gadus Lūdzu, saka priekšsēdētājs, jums, diemžēl, jābeidz uzstāšanās. Jā, es tikai gribēju, jā, vēl man vajag kādu minūti apmēram. Tā tad pret mani tika iesniegta sūdzība par to, ka es esot nodarījis miesas bojājumus Bašaljē kundzes bērniem un viņai pašai un uh, visa izmeklēšana tika veikta ar pieņēmumu, ka es esmu vainīgs, netika neviens cits liecinieks uzklausīts netika uzklausīti liecinieki ne Francijā, netika ņemt vērā arī Francijas sociālo dienestu veiktā izmeklēšana, kas apliecināja, ka ap, šīs apsūdzības ir pilnīgi nepamatotas, bet tomēr beigās šī uh, krimināla vajāšana ir pārtraukta un, tagad, un tomēr man tika piespriests četru dienu cietumsots un liela naudas summa kā so, naudas sots. Uh, Un tagad šī uh, lieta tiek vēlreiz izskatīta. Nu, katrā gadījumā, ja viņi vēlēsies mani notiesāt, tad tas arī tiks no, eh, notiks agrāk vai vēlāk. Vai vēl kāds ir lūdzis vārdu? Nezinu. Jā, patentī kungam arī ir lūguma raksts. Ir tikai viens, kas jāpiebilst. Ļoti īsi par šo administratīvo iestādi. Eiropas komisija gribēja runāt par šo jautājumu, jo bija lūgums, ko mēs iesūtījām, bet mēs nesaņēmām atbildi. Jautājums ir arī par to, ko paskaidro Džilbertī kungs, kad bērns ir aizvests uz Vāciju. No tā momenta, ka bērns ierodās Vācijā, ja tas ir vācu vecāks, kas ir aizvedis bērnu uz Vāciju, kas ir faktiski laupītājs, un viņi saņēmuši, iepriekš saņēmuši naudu, ko viņi vēlas, bet ja pretējais notiek, tad lēmums tiek pieņemts pārkāpot Eiropas regulas, pārkāpjot visus juridiskos tekstus, un nauda tiek iedota Vācijas bērnu nolaupītājam, un ja ties, nonāk ārzem tiesā, tad ir ties apsūdzība pret jums, jo Vācijā ārzem vecāks neatzīst. Paldies! Vienu brīdi. Šilī kungs. Tagad mēs uzklausīsim deputāts. Jā, pavisam man īsts jautājums. Mans lūgumraksts ir atzīts par pieņemamu un tika uzsākta izmeklēšana, bet neesmu informēts par šīs izmeklēšanas vai izpētes rezultātiem. Es teicu, ka četri parlamenta deputāti ir izteikuši vēlmi izteikties, mēs gribam viņiem atļaut izteikties, un mums ir jābeidz pusseptiņos, tā kā Bolonkungs, Benmarkundze un divi vēl kolēģi. Bolonkungs, Jūs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gan nelūdzu uzreiz vārdu, bet nekas. Ļaušu kolēģiem uzstāties. Vēlos teikt eh, noslēgumu vārdus, bet tomēr, manuprāt, uzklausot lūgumu raksta iesniedzējus, mēs konstatējam, mēs jūtam, kādas ciešanas rada šī administratīvā juridiskā mašinērija, kas pilnībā mm, nospiež katru individu, kam vienkārši nav iespējas cīnīties ar šo mašinēriju, ne finansiālā, ne citādā ziņā viņiem vairs eh, nav arī darba, daudzos gadījumos nav ģimenes atbalsta, kā, jūs redzat, kādas ciešanas tas viss var uh, radīt. Un ja mēs cenšamies vispārināt uh, šos uh, konkrētos kliedzošos gadījumus, es uh, gribu teikt, ka mēs nevarējām neuzklausīt, jo tad mums nebūtu sirds mūsu komitejai. Mēs klausa, uzklausām Eiropas Savienības pilsoņus, mums ir jāsniedz atbilde pilsoņiem, kas ir iesnieguši lūgumrakstus un kas ir atzīti par pieņemamiem. Uh, Tātad eh, šis, eh, šī lieta, par ko ir pamats iesniegt sūdzību, ir diskriminācija administratīvās procedūrās, ar ko saskar šie cilvēki citā valstī. Dažkārt šie cilvēki prot valsts valodu, citreiz arī neprot, bet viss šīs eh, sistēma ir ļoti sarežģīta un lēmumi tiek pieņemti e, tieši tās dienas priekšvakarā, kad e, ne vācietis ierodas, lai aizvestu savus bērnus, tad viņām paziņo, ka viņam ir atņemts aprūpas tiesības un iemet cietumā. Vācija nerespektē citu valstu administratīvos lēmumus, jo, kā piemēram, Sedrika Lorāna gadījumā, kurš gan neuzstājās pēc zālē, atrodas, ir Eh, Francijā pieņēmts tiesas lēmums, ko Vācijas jugend ampt neatzīst un apšaub. Tas ir absolūti nepieņemami. Ir jārespektē citu valstu tiesu lēmumi un juridiskā procedūra. Ir jāparāds uh, eh, eh, mediātori, īpaši tiesneši, kas šos jautājumus izskatītu un noregulētu, kādēļ izdot Eiropas aresta orderi tikai uh, Uh, balstoties uz pieņēmumu, ka bērna mm, tēvs, kas nav vācietis, grib aizvest uh, bērnu no Vācijas nolaupīt. Tāpat, ja persona ir samaksājusi alimentos vairāk naudas nekā vajadzēja, uh, tiek iemesta cietumā, ir izdots Eiropas āresta orderis, ir uzsākts, uzsākts civil process Patiesībā jāizmanto vispirms civil process, uh, pirms tiek izdots Eiropas ārestu orders. Tas ir atgādina vispār uh, Kafkas aprakst, darbos aprakstītās situācijas. Mēs arī devāmies uz Berlīni noskaidrot faktus, un mēs absolūti neko konkrētu nepanācām nevienā no šiem lūgumrakstiem. Mēs nesaņēmām nekādu Vācijas administrācijas atbalstu ne pirms, ne pēc mūsu brauciena uz Berlīnu. Varbūt mums vajadzētu viņus tā īsti sapurināt. Mūsu vācu draugām pateikt, ka viņiem arī ir jāuzņemas atbildība, jo ir tā, ka viņi uh, nesniedz uh, nepieciešamo palīdzību Eiropas pilsoņiem, uh, un ka ir jādomā par uh, neatkarīgām instancēm, kas varētu kontrolēt jugendamt darbību un kas palīdzētu novērst tādu situāciju, ka cilvēki pilnīgi nekontrolēti var pieņemt tādus lēmumus, kas sabojā vienas ģimenes vairāku locekļu dzīvi. Kāda būs šo bērnu nākotne? Mēs runājam par Eiropas Savienības pilsonību, mums ir jāaizstāv Eiropas Savienības pilsoņi. Un tagad pirms vēlēšanām mēs nevaram iestāties par lielām idejām par pārvietošanās brīvību un, un citiem ideāliem, ja mēs neaizstāvam vienkārši Eiropas Savienības pilsoņus, kuri var pat nonākt cietumā šādos gadījumos. Un tādēļ Eiropas komisijai būtu jāizsaka brīdinājums e, e Vācijai, prasot e, tai pildīt savas saistības un sniegt atbil, e, atbalstu šīm ģimenēm, šiem vecākiem, jo es domāju, ka šie cilvēki ir atstāti bezpalīdzības stāvoklī, un tas ir noziedzīgi. Vīlāna. Lūdzu jums. Hatte mich zwar noch gar nicht zu Wort gemeldet. Er? Nu, es pat biju nepie, nepieteicos pat runāt. Sākumā, ja ir runa par jūgendāmt pārstāvību par Bainštandašaft, es gribētu teikt, ka mums vajadzētu šeit ņemt vērā daudzus un arī jaunus aspektus. Es gribētu teikt, ka lūgumrakstu temats attiecas uz uh, visiem, uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, neņemot vērā tātad robežas, un tātad te ir runa arī par to, ka at, attieksme pret pilsoņiem, kas no Vācijas pilsoņi, ir savādāka. Pirms pieciem, sešiem gadiem jau sākās intensīvas diskusijas, es pats arī tajās iesaistījos es arī uh, uzstāju, ka šiem logumrakstiem ir jābūt piekritīgiem. Esmu studējis ģimenes tiesības, un es saprotu, ka valstī var būt eh, nepareizi spriedumi un pavisam objektīvi. Mm, lielākās valstīs tas notiek biežāk nekā mazākās valstīs. Tas ir saistīts gan ar valsts lielumu, gan ar pilsoņu skaitu. Tiesas nevienmēr ir perfektas. Es saprotu, ka ir vajadzīga metodoloģija. Es jūs uzklausīju. Es nereizi nemēģināju iejaukties jūsu teiktajā. Tieši tāpēc uzskatu, ka ne, pret man arī ir jātiecas līdzīgi. Bulāna kungs runāja, ka laika grafiks, ko mēs noteicām Berlīnē, bija pārāk īss. Mēs runājām par īsālām problēmām, mēs runājām ar franču tiesnešiem un vācu tiesnešiem, un kāds franču tiesnesis teica, ka viņš eh, nevar uh, saprast, kas īsi būtu daudz sliktāks vācu sistēma atšķirībā no Francijas tiesām. Mēs pat apmeklējām tiesas, mēs redzējām, uh, ka tiem, kas ir mums iesnieguši lūgumus tieši par šo daļu, bija grūti uh, piedalīties šajā uh, mūsu apmeklējuma uh, daļā. Tas ir, manuprāt, neakceptējami. Tiek runāts, protams, arī par tiesu pārkāpumiem, bet tie, kas par to izteicās, šeit nav klāt. Šeit nav runas par Eiropas tiesībām. Attiecībā uz Eiropas cilvēktiesību hartu Šī harta darbojas Eiropas teritorijā. Es uzskatu, ka šī harta attiecas uz pilnīgi visiem, neatkarīgi no tā, vai uh, šī situācija ir izcinās uz Eiropas zemes vai nē. Es saprotu, ka šī harta ir saistoša tad, ja runa par Eiropas tiesībām. Protams, ir jautājums par to, cik tā valstis to var uh, risināt uh, nacionālā līmenī. Un uh, Protams, dažos gadījumos pamatiesības valstī var būt ierobežotas. Taču pamatiesību pārkāpumu šeit principā nav. Bulona kungs, tas, ko jūs šeit eh, mums minējāt, varbūt nav īsti pareizi. Jūs minējāt, ka alimenti iespējams ir pārāk lieli, un tiek it kā teikts, ka jū nav nekādu tiesību aktu, kas teikt, ka bērni ir jānosūta atpakaļ. Nav arī nav nekādu uh, Uh, nosacījumi, kas teiktu, ka jūs nevarat maksāt alimentus, tāpēc, ka jums kaut kas nepatīk. Uh, arī Francijā tas neietu cauri. Uzskatu, ka arī attiecībā uz bērntiesību pārkāpumiem var izdot aresta orderes. Lūgumraksta iesniedzēji minēja, ka viņiem ir krimināltiesība problēmas Kolombo ir it kā apzīmēts par noziedznieku. Es to neesmu darījis. Vācijas juristi šeit piešķirtu konkrētu kvalifikāciju, tātad noziedznieks ir tāds, kuram ir piešķirts cietumsots vairāk nekā viena gada garumā, un tātad šeit ir runa par pilnīgi citas um, un cita līmeņa nozieguma noziedzīgu nodarījumu izdarītāju. Tas nav vienkārši uh, likuma pārkāpējs. Uh, Un tiesa ir tiesa, neskatoties uz to, vai tā ir vācu tiesa vai Itālijas tiesa. Un, protams, ka, ja jums ir um, piespriezt cietumsots vai arī jūs to esat uh, izpildījis, tad uh, tas ir skaidri jānorāda. E vai man ir, jā, vai man ir jāatbild? Ja, ja ir tieši uzdots jautājums, tad lūdzu atbildiet uz jautājumu. Tā kā es neesmu teikusi, kad es esmu eksperte ģimenes likumdošanā, bet es esmu to pētījis. Bet ir no prokurora lēmums Milānā, kad mans vīrs falsificēja dokumentus, kad viņam bija tiesības uz bērnu aprūpi Un Milāns tiesa pateica, ka mani bērniem, maniem bērniem nevajadzēja palikt Vācijā, bet es viņus vēl neesmu redzējis. kad deputāti beiguši, tad jums būs iespēja izteikties. Tātad Berman kungs. Es gribētu kopumā piekrist Vīlanda kungām. Šeit patiešām es saskatu problēmu, ja mēs uh, skatām lūgumrakstus, kas attiecas uz aprūpas tiesībām, tad, manuprāt, tā ir nacionāls valsts problēma, nevis Eiropas tiesība problēma. Tādiem žēl ir. Lūdzu, ne, nepārtrauciet runu. Es uzskatu, ka esmu bijis ļoti saprotošs pret jums, tieši tāpēc mums vajadzētu ievērot noteikumus. Es teicu, ka mēs varam diskutēt, un jūs nepārtrauc, kad jūs uzstājāties. Es gribētu arī izturēties ar cieņu pret eh, logumrakstu iesniedzējiem. Es uzskatu, ka mūsu pienākums kā deputātiem ir sniegta konsultācijas lūgumraksts iesniedzējiem. Tātad šeit ir runa par to, vai šis lūgums attiecas uz Eiropas tiesību pārkāpumu vai nē. Protams, mums ir ierobežots laiks, mums šeit ir arī administratīvas problēmas un arī diskriminācijas problēmas. Es pati uh, arī piedalījos delegācijā Berlīnē, ļoti labi pārzēnu šo problemātiku un domāju, ka nākamajā lūgumraksta komitejas uh, sanāksmē, kas notiks eh, rudenī vai jūlijā, mums vajadzētu izsmeļoši par to apspriesties arī koordinātoru sanāksmē. Bulāna kungam vēlētos teikt sekojošo. Es arī ļoti labi zinu, ka vācu pilsoņi arī uh, ir saskāršies ar situāciju, kur bērni ir aizvest uz Franciju un viņi nevar savus bērnus saņemt atpakaļ. Uh, un uh, tiek arī uh, teikts, ka viņu bērni tiek pārāk uh, ģermanizēti. Es nezinu, kas ir pareizi vai kas nav pareizi, bet es gribētu norādīt, ka mums kā deputātiem vajadzētu runāt tikai par tiem punktiem, kas attiecas uz spēkā esošo Eiropas tiesību pārkāpumiem Un, ja ir runa par šādām lietām, tad manas durvis ir vienmēr atvērtas. To es gribēju teikt. Gracias, señora Bernán. Señora Ires Alvarbitia. Kas vēl vēlas izteikties? Es īsi izteikšos to, ko mēs šodien esam uzklausījuši. Atgādina man par citu sapulci 15 dienas iepriekš, kur bija līdzīgi gadījumu apvienotā karalistā. E, karalistē es nezinu, vai tā ir pārkāpuma Eiropas likumiem, bet tā ir, tas ir jautājums, ko komiteja jāatbild. Mums ir jāseko līdzīgs ceļš, kāds bija par lūgumrakstu par apvienoto karalistu, un šī liela problēma dažādās dalībvalstīs, līdzīgi kā apvienotā karalistē un Vācijā, kad vecāki tiek šķirt no saviem bērniem. Te ir dažādas tiesības, te ir bērnu tiesības, vecāku tiesības un visādas citas veidi tiesības. Šo lūgumu rakstu ir jātur atvērtu. Es zinu, kad mēs nebūsim tie, kas to pārunāsim, jo mēs var, varbūt nebūsim nākamā sasaukumā, bet mums ir jānodod informācija komisijai, kad ir jāpiestrādā pie šī jautājuma un jāstrādā Eiropas Savienības līmenī un kādas regulas var attīstīt, lai izvairīties no šādām problēmām Eiropas līmenī. Šī lūgumraksta komiteja runā par dažādiem jautājumiem, kas nav tikai apvienotās karalists jautājumi vai Vācijas jautājumi, bet Eiropas Savienībai ir jāatrod atrisinājumu Eiropas līmenī. Paldies, kolēģi! Tagad es došu jums vārdu, vai jūs esat lūgumies rakstiesniedzējs? Es atvainojos, tādas nedarbojās, jo mums ir Kurš no lūgumraksta iesniedzējiem grib atbildēt uz jautājumiem? Lūdzu, dāmu, vispirms divas minūtes, un tad kungam arī. Labi, paldies. Mēs šeit neatbraucam pārunāt problēmas par aprūpstiesībām, ko es gribēju pateikt, kad bērni tiek izmantoti, lai ievākt naudu Vācijā. Ir bērni, kuriem tiek liekt sava identitāte, viņam liedz pieeja mātei vai tēvam tikai tāpēc, ka māte vai tēvs nav vācieši. Ja ir pētījumi, vai jūs arī uzklausat kādu speciālistu, kas nav vācietis, jo ir arī <clears throat> speciālisti Vācijas likumdošanā, kas nav vācieši, Un, ja jūs teicāt, jūs bijāt Vācijā, Berlīnē, un jūs runājāt ar tiesnesi un ekspertu par Vācijas civilo likumdošanu, kur ir līdzīga situācija kā Francijā un apvienotā karalistē, bet viņi nepiemina, kad tā tiesa, kas pārvalda Jugendānu, varbūt jums vajadzētu runāt ar tādiem ekspertiem, kas nav vācieši. Un, ja ir runa par likumiem un tiesībām Vācijā ir ģimenes tiesa, kur pilsonis, kas lūdza aprūp bērnu, aprūp to neseņema, ir ģimenes ties, tiesnes, kas izlemj, kam tiek bērnu aprūp, tas ir rakstīts Vācijas likumdošanā, un Vai jūs varat to savienot ar Eiropas Savienības likumdošanu? Es būtu cerējis sagaidīt vairāk, jo to, ko es uzklausīju, es nebiju īsti korekti, piemēram, aprūpas maksājumi, piemēram, kādi ir apvienotā karalistē, karalistē vai Francijā, tātad, tad es varu būt mierināts, ja es samaksāju un es neatstāju Vāciju, tad man nebūs problēmas citur, bet tā nav taisnība. Ja jūs mēģināt apgaismot šo lietu, ja mēs runājam par desmit tūkstoši eiro, par ekspertiem, un piecās minūtēs tā ekspertīze netika izmantota. Viens iemesls tas ir vienkārši, lai ierēģi tiek no manim vaļā, kas atsauc pirm vispār nepieņēma tiesā, bet man vienalga bija jāmaksā. Un Hese un Bremenē ir aizdevēji, kur ir līdzīga situācija. Un ar visām šīm hierarkijām nevar Viņi nevar saņemt grieķu apmācību, grieķu valodas apmācību, pat ja viņi ir Grieķijas pilsoņi, un kopš 2004. gada viņi nav satikuši savu tēvu. Viņi nevar saņemt Grieķijas pasi. Ir grūti pat ar, ar, aprū, ar kopējo aprūpu nav iespējams. Viņiem ir pieprasīts, lai, kad mani jārunā ar maniem bērniem vāciski, bet es esmu grieķis. Visi mani radnieki ir Grieķijā, es esmu vienīgais, kas ir palicis no Grieķijas. Es gribu, lai mani bērni pazīst manu ģimeni, lai varētu ar viņiem sarunāties, un to vajag, to vajag ir ierakstīt rakstiski bet tie jautājumi netiek uzdoti. Tāda tā sistēma. Es gribētu vienkārši uzdot īsu jautājumu. Mums visu laiku stāst par iekšējām likumdošanu, bet es gribētu zināt, kāpēc Vācija parakst starptautiskos cilvēktiesību līgumus, ja viņi netaisās tos ievērot. Viņi ir parakstījušies zem pa, cilvēku pamatiesības harta, kad bērniem ir tiesības satikties ar saviem vecākiem. Un tikai, kad bērni ir apdraudēti, var liekt iespēju tikties ar vecākiem, un ja jūs redziet Vācijas praksi, tas ir pārkāpums starptautiskai praksē, vai tas ir apvienotās nācija līmenī vai citā līmenī, kāpēc tad Vācija parakstās un kāpēc pieņem Vācijas parakstu. Pirms Bergman, es pilnīgi piekrītu, kad bērni, jebkur viņi būtu, viņiem ir tiesības ap, uz, uz diviem vecākiem. Tas nav apspriežams. Un tajā jautājumā mums ir jāatbalsta lūguma raksts iesniedzējs, mums ir jāskatās detalizētāk, un jāciena bērnu tiesības. Mums jau ir problēma. Mūsu tulki ir jau devuši vairāk laika, nekā viņiem ir atļauts, un viņiem ir jābeidz savs darbs, mums ir jābeidz savs darbs, es zinu, ka jūs esat lūguši vārdu, es nezinu, vai jūs gribat runāt angliski, mēs varam turpināt angliski vai franciski, es nezinu, vai ir problēma. Vai varbūt kāds varētu jums tulkot, kas vēlas vārdu? Tikai divas vārdas, itāliski. Labi? Ir labi, kad lūguma raksts tiek atstāts atvērts, ilgu dzīvi, ilgu mūžu Eiropai, ne tai Eiropai to, ko es redzu šodien, bet cerams, ka 2100. gadā kad būs kāda atbild šajam lūgumrakstam. Vienu lietu. Es vienkārši gribēju pateikt, kad ir vajadzība pārunām, ir būtu labi, ja jūs piedalītos, ja mēs Vācijā gribētu runāt, Bergman kundze, mēs gribam runāt par šiem jautājumiem man ir jāatbild tam. Ja jūs varat pateikt man vārdu, jūs man nelūd, neielūdzāt, man nav bijis ielūgums ar jums runāt. Protams, es būtu labprāt ar jums parunāties. Vis, jebkurš zina, ka jebkurā jautājumā, kur ir iesaistīti bērni, jūs varat man, pie manis griezties un es jūs uzklausīšu, un tad manā darbā, man ir jāskatās jūsu dokumenti, jāsaskat, kur Eiropas likumdošana ir pārkāpta. Neap, tas nav pieņemams, ka jūs man. Es muss klar sein, wenn hier gesagt wird, ich soll hier bleiben, dass ich mich zur Wehr setze, weil ich bin gerade. Man liekas, ir skaidrs, ka es nepiekrīt. Es esmu šeit, jo ir runa par bērniem. Es esmu vienmēr klāt, bēr, kad ir saruna par bērniem. Man ir jāatstāj, man ir septiņos sanāksmes, vairāk nevar palikt. Es atvainojos. Mēs esam pārkāpuši laiku un man ir jāpasaka paldies jums visiem un mums ir tagad ir jābeidz. Lūgumraksts tiks atstāts atvērts. Mēs esam jau iekavējuši laiku. Mhm. Diemžēl es, es gribēju atbildēt uh, kolēģiem un Vērtmanas kundze ir no Austrijas, un ja runājam par jugend amt, tad ir simtiem šādu gadījumu citās valstīs, tā tas nav, un Vīlāna kungs jau arī ir devies prom tā drosmīgi pirms debašu beigām, bet kad mēs runājam par uh, alimentiem, nu es piekrītu, uh, bet ja alimentu nemaksāšanas dēļ tiek izdots Eiropas arestu orders, tas nu ir absolūti nepieņēmami. Cerams, ka lūgumraksta iesniedzēji drīz saņems arī atbildi no komisijas. Es atvainojos komisijas vārdā, kaut gan es nepārstāvu Eiropas komisiju. Mēs nožēlojam, kad viņi nav klāt, un es būtu gribējis, lai viņi būtu klāt. Mēs nodosim jūsu sūdzības Eiropas komisijai, un mēs lūksim Eiropas komisijai, lai sniegt komentārus un nosūtīt tos jums katram, no katram lūguma rakstu iesniedzējam un arī Vācijas iestādēm. Mēs Lūksim, lai viņi atrod risinājumu šajos gadījumos, visus, mēs, kurus mēs uzklausījām šodien, ar jūsu argumentiem, un jaunie argumenti, ko jūs minējāt šodien, tiks nosūtīt Vācijas iestādēm, un mēs pieprasīsim atbildi, un cerams, ka mums nebūs jāgaida līdz 2100. gadam. Un es gribētu, lai šis, es ceru, ka šīs vēstules tiks izsūtīts pēc iespējas ātrāk. Šis sasaukums beigsies 25. maijā, šī ir beidzamā lūgumraksta komitejas sanāksme, bet nākošā sasaukumā jūs varēsiet ar viņiem risināt šos jautājumus, un es lūkšu, lai sekretariā dara zinām šo nākošajai lūgumraksta komitejai. Un šodien sanāksme beigusies. Pido el 1268 barra 2010 y el señor Beke 600 barra. Vēl ir palikuši divi darba kārtības punkti, tātad B lūgumraksti, kas, uh, kur izskatīšanu ierosinācijas beigt. Un, uh, ja vairāk nekādu citu jautājumu nav, tad sēde slēgta.